Uh, Dear colleagues, um, just due to some unforeseen... Dargie kolēģi, neparedzētu apstākļu dēļ mums ir jāaizkavējas vēl divas, trīs minūtes. Atvainojos kolēģiem, kur ir ietušies laikā, vienkārši mums ir vajadzīgas vēl kādas divas, trīs minūtes, un tad sāksim sanāksmi. Lūdzu, atvainojiet mani, ka sāksim vēlāk. Lūdzu, pacietieties, lūdzu, vēl divas, trīs minūtes, kad sāksim sanāksmi. Paldies! uh, dear colleagues, um, Dargie kolēģi, mēs esam gatavi sākt. Ļoti atvainojiet par šo nelielo nokavēšanos. Lūdzu, apsēdieties savās vietās. Tagad skatīsim 14. punktu darba kārtībā stāvoklis Grieķijā saistībā ar migrāciju un bēgļiem. Man ir liels prieks paziņot, ka varēsim diskutēt ar Joannis Mozalas, Grieķijas imigrācijas politikas ministra vietnieku. Man ir liels prieks, ka ministrs ir piekritis, eh, pieņēmis mūsu ielūgumu. Paldies jums, ministra kungs! Un ir piekritis eh, diskutēt ar jums par situāciju Grieķijā attiecībā uz migrāciju un bēgļiem. Pēc eh, ievadrunas, ko teiks ministrs, es došu vārdu vispirms Libe komitejas koordinatoriem un pēc tam citiem Libe deputātiem. Uh, un, ja būs laiks, došu vārdu arī vēl citiem deputātiem, bet tāda būs darba kārtība. Vēlreiz gribu uzsvērt, ministra kungs, ka ir svarīgi, ka mēs šeit runāsim, jo mēs daudz runājam par Grieķiju um, šajā kontekstā, un šī būs ļoti svarīga viedokļa apmaiņa, jo jūs esat atbildīgais ministrs. Vēlreiz pateicos jums par ierašanos. Lūdzu, jums vārds, ministra kungs. Kirie proedre, Priekšsādātāji, cienītās dāmas, godātie kungi, deputāti, es gribētu jums sirsnīgi pateikties par to, ka jūs eh, dodat man iespēju, ka manas valsts pārstāvim pievērsties bēgļu jautājumam, migrācijas jautājumam un runāt par krīzi, kas ir radusies manā valstī, bet tā ir Eiropas mēroga krīze Jau no paša sākuma mēs uz to esam norādījuši, un lielākā daļa arī mums piekrīt, ka šī lielākā bēgļu plūsma Eiropas vēsturē kopš Pirmā pasaules kāra ir um, tāds fenomens, kas parādās Grieķijā, bet kas uh, ir tomēr Eiropas problēma. Septembrī mēs uh, izjutām lielu spiedienu, un tad kā Eiropa mēs uh, skatījām šos jautājumus. Maijā bija pirmā sanāksme, bet uh, problēma aizvien pieauga, un tad septembrī tika pieņemti pirmie svarīgie lēmumi. Atgādināšu kaut ko, kas varbūt jau ir piemirsies, proti Mēs eh, ļoti ātri dažas lietas aizmirstam, bet ja mēs eh, paraugāmies uz to, ko Eiropa ir līdz šim darījusi, tad jāatceras 2015. gada septembra Junkera lēmumi. Uh, tad uh, tos pieņēma valstu un valdību vārdītājus uh, galotņu tikšanās, un tad tas tika atzīts, tā tika atzīta par Eiropas problēmu, un tika pieņemts lēmums rast Eiropas risinājumu. Atgādināšu, ka Eiropas eh, risinājumā bija trīs aspekti. Pirmkārt, reģistrācija, pārvietošana un uh, cilvēku izmitināšana citās valstīs. Un izējot no šiem trim elementiem, kas uh, savienoja drošību ar cilvēktiesībām un arī starptautiskajām tiesībām, tad mēs septembrī mēģinājām sniegt kopīgu Eiropas Savienības reakciju. Uh, Šodienas situācija ir tāda, kāda tā ir, tā, tieši tāpēc, ka uh, Eiropai nav izdevies īstenot septembra lēmumus. Tā vietā, lai rīkotos vienoti, kā vienota Eiropas Savienība, kas risina kopīgu Eiropas problēmu, uh, Mēs visu laiku uh, saskaramies ar atsevišķām rīcībām no dalību valstīm, kas atšķiras no Eiropas Savienībā pieņemtajiem lēmumiem. Šeit es domāju kaut vai vardarbīgu vēršanos pret bēgļiem un migrantiem. Un es um, gribētu uh, minēt arī vēršanos tiesā, kas uh, ir darīts, un dalību valstu uh, lēmumu, kas gan ir eh, piekritušas eh, eh, migrantu pārvietošanai, bet nevēlas pēc tam uzņemt migrantu savā valstī. Un tad tika mēģināts tagad vienoties par jaunu pārvietošanas plānu ar Turciju bet Eiropas Savienība vienkārši nav īstenojusi pieņemto lēmumu, kas tika pieņemts balstoties uz solidaritātes cilvēktiesību un uh, kopīgo vērtību pamatiem. Bija runa arī par uh, Eiropiešu drošību, tas viss tika ņemts vērā, bet lēmumi nav īstenoti. Un tāpēc uh, šodien situācija ir tāda, kāda tā ir, jo netika radīti legāli ieceļošanas ceļi vai veidi pieprasīt patvērumu Eiropā. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, kurā Balkānu ceļš tika, tā teikt, institucionalizēts. Mēs uh, nevēlējāmies rast tādu oficiālu risinājumu, kā glābt eh, bēgļus no Sīrijas kara, un līdz ar to Balkānu ieceļošanas ceļš uh, kļuva par tādu kā oficiālu ieceļošanas ceļu. Ļoti daudz cilvēki izvēlējās šo ceļu un uh, radīja haotisku situāciju Eiropā. Un arī Grieķija bija pirmais posms uh, uh, ķēdē un nevis durvis uz Eiropu. Durvis joprojām ir Turcijas piekraste. Uh, Grieķija vienkārši kā pirmais posms šajā ķēdē izjūta milzīgu spiedienu, un es gribētu jums šeit eh, pateikt, eh, ka situācija ir tāda, kāda tā ir, tāpēc, ka pieņemtie lēmumi netiek īstenoti, jo eh, atsevišķas dalībvalstis atsakās šos lēmumus īstenot un rīkojas vienpusēji. Balkānu ceļš pa šo laiku jau ir slēgts, tas jau bija sagaidāms, un tā arī bija vienpusēja rīcība bez iepriekšējas informācijas. Pat ja bija vienošanās, ka līdz nākamajam samitam Balkānu ceļš tiks paturēts uh, vaļā. Un uh, tagad uh, ir milzīgas humānas problēmas Grieķijā, kur uh, ir sākums šim Balkānu ceļam, un ja palīdzība netiks uh, sniegta, tad tas var izvērsties par humanitāru krīzi. Jūs zināt, ka um, Grieķijā, uh, tāpēc, ka ir slēgts šis Balkānu ceļš un trūks citi legāli uh, ieceļošanas ceļi, 50 tūkstoši cilvēku vienkārši uh, ir iestrēguši kā tādā slazdā. Aptuveni 50 tūkstoši cilvēku tie ir. Un tas, ka viņi ir iestrēguši Grieķijā ļoti īsā laikā, desmit dienu laikā viņi uh, tur uh, uh, netiek prom. Um, lielākā daļa ir īdomēnija un viņiem ir jādzīvo apstākļos, kas ir apkaunojoši, apkaunojums Grieķijai, bet tā kā tā ir Eiropas un ne tikai Grieķijas problēma, tad tas ir arī kauna traips Eiropai. Grieķijas valdība, Grieķijas valsts centās pēc iespējas īsākā laikā uh, migrantu situāciju uzlabot, un mēs ceram, ka Ja tas viss tagad tiks uh, noregulēts uh, un tiks sniegts atbalsts no Eiropas, nevienmēr tikai finansiāls atbalsts, tas var būt arī tehnisks atbalsts, ka tad uh, uzturēšanās apstākļus varēs uzlabot un turpmākajos mēnešos tad uh, šo krīzi varētu vismaz uh, kontrolēt. Uh, un vismaz nodrošināt pienācīgus uzturēšanās apstākļus. Tā tam vajadzētu būt, jo Grieķijā šobrīd mēs būvējam desmit tūkstošu uh, uzturēšanās vietu nedēļā. Mums jau ir 30 tūkstoši uh, vietu, bet mēs to visu visu laiku paplašinām. Bet šeit ļoti svarīgs elements ir arī tas, ka visu laiku ierodas cilvēku no Turcijas. Un ja šis pieplūdums nesamazināsies, neapstāsies, uh, tad katru dienu ieradīsies vismaz 2000 cilvēku. 70 līdz 85% no šiem cilvēkiem ir bēgļi. Un nav nekāda signāla, ka tas viss varētu apstāties. Un tas novad pie tā, ka rodas uh, krīze, kas kļūst nepārvarama īpaši gribētu norādīt uz to, ka es šeit nesmu klāt, lai um, piedāvātu tādu kā apmaiņu vai darījumu, proti šo uh, bēgļu uzņemšanu pret uh, finansiālu atlīdzību, jo mēs neuzskatām, ka Eiropai šādu nostāju vajadzētu ieņemt. Uh, pat ja dažas uh, dalība valstis ar to koķetē pārvērst Grieķiju par bēgļu nometni, uh, attiecīgi uh, to apmaksājot, bet uh, līdz šim uh, Grieķija ir rīkojusies solidāri, uh, balstoties uz Eiropas Savienības vērtībām. Es drīz vēl runāšu par to, kur tad bija trūkumi mūsu reakcijā, bet es tomēr gribētu lūgt, lai uh, jūs eh, pārliecinātu savas valdības par to, ka tā ir Eiropas problēma un ka nevar būt tāds risinājums, eh, kura ietvaros Grieķija tika pārvērsta par bēgļu nometni. Es ceru, ka, ceru, ka tas atbilst arī jūsu nostājai. Un, eh, jā, varbūt, ka katram ir nedaudz atšķirīga nostāja, bet principā te nevarētu būt. Grieķija pēkšņi saskārās ar šo problēmu un par vēlu varbūt rīkojās 25. aprīlī, maija sākumā bija pirmais bēgļu, ja patvērums samits un bēgļu plūsma mūs pārsteidz nesagatavotus un arī visu Eiropu pārsteidz nesagatavots un šīs um, lēmums par uh, uzņemšanas un reģistrācijas vietām. Tas tika lēns to darīt, bet mēs nevarējām to tik ātri visu izveidot šo struktūru. Un tika izplatīti arī mēli. Jūnijā mums bija uh, iekārtas un mums bija jāreģistrē uh, simtiem bēgļu, bet praktiski tas nebija iespējams to tik ātri izdarīt, un, un vēl Grieķijai tiek pārmests, ka mēs nepieņemam Frontex eh, rīcību, bet ja jūs palasīsiet dokumentus, tad redzēsiet, ka jau sākot ar maiju, jau ļoti laicīgi 1400 eh, Frontex eh, darbinieks pieprasījām, bet mēs saņēmām tikai 700, un Lazārijos kungs no Frontex teica, ka uh, Eh, Frontex eh, finansējuma palielinājums eh, ir um, nepietiekams un uh, nav pietiekami darbinieku viņiem. Tagad ir 60 EASA uh, darbinieki visā Grieķijā, bet lai patvērumu pieprasījumus uh, Uh, apstrādātu 40 līdz 50 tūkstošu pieprasījumus, uh, kas ir tie, tie cilvēki, kas pie mums ir iestrēguši, tur ir vajadzīgs daudz uh, personāla. Mēs esam pieprasījuši papildus personālu, bet krasta apsārdzēji mēs esam pieteikuši vismaz 100 kuģus, lai šo bēgļu plūsmu varētu pārvaldīt. Bet 12 tikai mēs saņēmām. Šobrīd tie ir tikai 8, un tas arī novad pie uh, vilcināšanās. Un ir uh, pilnīgi viennozīmīgi arī mūsu valdības kļūdas, kas tiek pieļautas, bet jāpaturprātā, ka mums ir ne tikai bēgļu krīze, bet arī ļoti dziļa uh, ekonomikas krīze, un mums uh, ir eh, šī palīdzības programma, kas ir vainājusi valsts aparātu, bet mums ir savi uzdevumi jāpilda, tos esam atzinuši, nu, un pretstatā citām uh, valstīm uh, esam apņēmušies to darīt. Mem, mums nav politiski iebildumi pret pārvietošanu, mums um, nav nekas pret reģistrāciju, mums nav nekādu politisku iebildumu pret uh, cilvēku izmitināšanu citās valstīs, bet mēs vienkārši to nesam pienācīgi eh, laicīgi izpildījuši, bet citām valstīm ir politiski iebildumi, viņi nevēlas uzņemt bēgļus savās valstīs, viņiem ir viena alga, kā tiek veikta reģistrācija, jo viņi uh, ir apjozuši savām valstīm žogus apkārt un tā sevi cenšas aizsargāt. Pēdējā ministru padomē es arī teicu, uh, ka pēc uh, simtiem gadu arheologa vairs neatradīs akropoli, bet šos žogus, un tas tad būs Eiropas kultūras mantojums. Bet tā taču nav tā Eiropa, ko mēs vēlamies Grieķijā. Un esmu pārliecināts, ka arī jūsu komiteja iestājas par to, lai Eiropa nebūtu tāda. Es negribu pārmērīgi uh, pārbaudīt jūsu pacietību, izteikšu vēl tikai pāris lietas, bet labprāt arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Mums ir jāprecizē, kāda tad ir situācija Grieķijā. Šodienas sanāksme notiek pēc vēl viena samita, kas notika un kur tika runāts par Turcijas svarīgo lomu, bet tad, kad es runāju par Turciju un bēgļiem un migrācijas krīzi, tad es e, domāju par Turciju kā par valsti, kura uh, ir uzņēmusi 2,5 miljonus bēgļu. Tas ir viens aspekts, e, bet pavisam objektīvs aspekts ir tas, ka visi šie bēgļi uh, kuri, kuri e, ir nonākuši Grieķijā, un e, tad e, devušies tālāk uz Austriju, Vāciju, Zviedriju un citām valstīm. Viņi ieradās caur Grieķijas piekrasti, es atvainojos Turcijas piekrasti Un šis te pieplūdums uh, Turcijas piekrastē var mazināties tikai tad, ja tiks rasts risinājums. Turcija tagad ir pateikusi, ka tā ir gatava uzņemties šos uzdevumus, bet līdz šim vēl neko nav darījusi. Katru dienu uh, 2000 cilvēku paigais jūri ierodas uh, Grieķijā. Uh, un tas neskatoties uz uh, stipro vēju. Un vēl viens aspekts, uh, kas izriet no rīcības plāna ar Turciju un skar arī uh, samita citu darbu kārtības punktu, ir pārvietošana. Tātad uh, ieceļotāju pārvietošana, uh, jeb atpakaļ nosūtīšana, atpakaļ uzņemšana ar Turciju. Uh, Es zinu, ka daudziem ir šaubas par uh, atpakaļ nosūtīšanu un atpakaļ uzņemšanu. Šīs vienošanās ar Turciju ir uh, apspriestas jau, un tās būs ļoti nozīmīgas arī runājot par detaļām. Ir ļoti svarīgi, lai jūs pievērstu uzmanību Ženēvas uh, jūras nolīgumu ievērošanai un cilvēktiesību ievērošanai, un uh, ja tiek panākta vienošanās, tad tai vajadzētu tikt panāktai uz vislabākajiem nosacījumiem. Un gribu vēl lepni pateikt vienu lietu. Grieķija nemaz nevar citādi rīkoties. Visos šajos mēnešos Grieķija un Grieķi ir uh, izvairījušies veikt cilvēktiesību pārkāpumus. Viņi grib uh, uh, palīdzēt bēgļiem, arī nelegāliem imigrantiem, un ar to mēs varam lepoties. Mēs neesam gatavi pārkāpt viņu cilvēktiesības. Noslēgumā. Gribu teikt, ka Šobrīd mēs esam nokļuvuši šajā situācijā, jo Eiropa nav rīkojusies vienoti un eiropeiski. Katram ir bijusi sava loma šajā procesā. Gribu to paust kā lūgumu katram ir morāls pienākums, bet visiem kopīgi mums ir jārīkojas vienot. Mums Eiropas problēmā ir vajadzīga Eiropas um, Eiropas risinājums. Un tagad uh, šī problēma ir parādījusies Grieķijā, nākamgad uh, tā var parādīties arī Itālijā, pēc trim gadiem varbūt Somijā. Un, uh, ja mēs uh, to neskatīsim kā Eiropas problēmu, tad Eiropas Savienība vairs nepastāvēs. Un mēs uh, nebūsim uh, pārstāvēti tā, kā uh, um, mums vajadzētu būt pārstāvietiem, jo mēs esam interešu savienība, um, kas uh, ir vienojusies balstoties uz vērtībām, un mums ir jābūt vienotiem gan priekos, gan bēdās. Tāda vienpusēja rīcība, um, un tas ir jāpatur prātā, uh, rada problēmas. Pirms divām nedēļām pavisam. Uh, patvaļīga rīcība bija un vēl pirms premjers bija atgriezies Grieķijā, jau uh, tika slēgts Balkānu ceļš uh, pretstatā pieņemtajiem lēmumiem, un uh, tad visi bija apmierināti. Uh, Grieķija ir pārstāvējusi arī citas traģēdijas, arī šo traģēdiju mēs pārdzīvosim, bet vai tad ar to ir atrisināta problēma? Balkānu ceļš vienkārši tika slēgts ar uh, žoga starpniecību, un nu, arī Albānijā tiek būvēti žogi, jo pa turienu bēgļi varētu var doties, un tagad ir bažas, ka uh, bēgļi dosies no Albānijas uz Itāliju un Somijā. Uh, um, varbūt baidās, ka Arktikas ceļš atvērsies, jo Balkānu ceļš ir slēgts. Un um, varbūt vajadzētu legālus ceļus uh, veidot, lai patvērumu meklētāji varētu izmantot savas tiesības. Tas taču izriet no Eiropas uh, kultūras. I, tā ir Ženēvas vienošanās un nevis Karakasas vai uh, Kasablankas vienošanās. Varbūt, ka tā ir tāda Eiropas romantika, bet mēs prasām kā Grieķija, lai tā būtu, un es eh, vēlreiz gribētu lūgt jums eh, dot savu eh, ieguldījumu gan kā komitejai, gan kā deputātiem Eiropas parlamentā. Liels paldies, un man ir iespējas, ka tas tiešām bija liels gods man šeit jūsu priekšā uzstāties. Paldies! Thank you very much. Paldies, ministra. Es eh, tagad eh, lūkšu deputātus uzdot jautājumus sākšā koordinatoriem. Man pat ir sagatavots atsevišķs saraksts. Deputāti uzdos jautājumus un lūksim jūs uz tiem atbildēt. Jūs varat vai nu atbildēt uz konkrētiem jautājumiem atsevišķi vai apkopot tos eh, pa tematiem. Kolēģi, lūdzu, izsakieties eh, divu minūšu laikā, jo runātājs saraksts ir ļoti garš. Vispirms vārds Monikai Holmajerē no Tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāj kungs, ministra kungs gribēju sākumā pateikties, ka esat ieradies mūsu komitejā. Es teikšu pavisam atklāti, nu, kad pie mums ierodas kāds ministrs no vienas valsts, tad vispārējie ir vainīgi pie tā. Nu, tā jau ir kļuvusi par tādu sistemātisku pieeju. Man šī attīstība nebūtu nav paprātām. Tad, kad jūs apgalvojat, ka jūs esat padarījuši visu un pārējie nedara neko, nu, es domāju, tā arī ir aplama versija. Mums ir jāatzīst, ka jau daudzu gadu garumā dalību valsts nav varējušas adekvāti sastrādāties, un ir vienmēr bijušas kādas dalību valsts, kas ir, nu, noliegušas solidaritāti, tam ir dažādi iemesli un cēloņi, bet jāsaka, ka eh, sadarbība ar Frontex daudzām dalību valstīm jau ilgu laiku ir bijusi visai problemātiska. Ieklaus klausoties dažādos ierēģņos, kas mums ir stāstījuši par ikdienas darba grūtībām, par reģistrācijas problemātiku. Es gribētu teikt, ka paldies Dievam pagājušo nedēļu laikam nesam redzējuši arī tādus pārmaiņu vējus, jo tas ir ļoti jauki. Ir labi, ka arī Grieķijā kaut kas tagad ir sakustējies uz priekšu. Un es uzskatu, protams, jautājumu nevar atrisināt tikai un vienīgi Grieķijas saviem spēkiem. Mums ir uh, pašiem arī jāuzņemas uh, savas saistības, arī citām dalību valstīm tajā ir jāiesaistās. Un <clears throat> mēs nevaram atstāt uh, Grieķiju vienu pašus šajā darbā. Jūs teicāt, ka jums izdevās. Uh, izvairīties no vardarbības, bet es esmu redzējusi, ka idomenī daudzi bērni un arī pieaugušie dzīvo tādos apstākļos, kas ir nu, cilvēktiesību pārkāpums. Protams, varētu teikt, ka bēgļiem būtu jābūt iespēja doties uz citām vietām, bet ir patiešām jocīgi, ka idomenī Eh, joprojām pastāv šāda veida nometnes, jo cilvēki, sevišķi bērni, tur dzīvo tādos apstākļos, kas ir pilnīgi nepieņemami ne no higiēnas viedokļa, ne no citiem. Un vēl ir kāds ļoti būtisks jautājums, kas tiek uzdots citās dalību valstīs ilgu laiku. Uh, Grieķija tika uzskatīta par tādu kā tranzītu valsti, vai Grieķijas valdība kopīgi ar Eiropas Savienību ir vienojušās par to, cik ilgi šie bēgļi varētu vēl palikt Grieķijā. Jo, ja mēs pieprasām bēgļu pārvietošanu, mēs vēlamies, lai arī, protams, tā valsts, kas tiek uzskatīta par tranzītu valstu, arī paturētu savā klēpī kādu bēgļu skaitu. Un, ja mēs runājam par reģistrāciju, Man šķiet, 100% bēgļu ir jābūt um, reģistrētiem, bet ir bijuši sadarbības trūkumi arī sadarbībā ar Frontex. Es esmu dzirdējis, ka ir bijis panākts arī uzlabojums, bet, nu, ir jādomā arī par šo cilvēku pārvietošanu, bet ja viņi nebūs labi reģistrēti, ko tad mēs pārvietosim? Mēs šos cilvēkus nepazīsim, mēs nezināsim, kas viņi tādi ir. Tādēļ pilnīga pārklājoša reģistrācija ir um, ļoti svarīga, lai vispār šis mehānisms tas varētu darboties. Paldies! Thank you uh, for the S&D. Paldies no sociāldemokrātu grupas Sipels kundze. Nevarēja būt klāt, viņas vietā izteiksies aizvietotājs. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, ministra kungs, uh, paldies, ka esat kopā ar mums. E, varu piekrist jūs sacītajam par Eiropas atbildību. Mums neizdevās īstenot e, relokāciju, visi šie pasākumi ar Grieķiju, vienpusīga darbības, apšaudas pie robežām un tā tālāk, un pēdējā laikā esmu dzirdējis pozitīvas ziņas, ka Grieķijas valdība atzīst savas atbildības, tā kā man ir tā privilēģija sakot valdības ministru deklarācijām pirmo reizi viņa atzīst, ka ir kļūdījušies. Varbūt. Un tas vēl izskanēja esošā premjera mandāta laikā. Ir bijušas kļūdas, traģiskas, nav izmantoti un īstenot visi mehānismi, bet e, visvarīgākais ir tad, kad kļūda ir atzīta, tad dot cerības, ka tiks izmantota uzkrātā pieredze, lai tās pašas kļūdas e, neatkārtot. Jūs kā valdība zinājāt, ka valdības mehānisms neņem vērā ikdienas vajadzības. Taču atkal un atkal ir jākonstatē, ka tās pašas problēmas atkārtojas Nesviens nesaka, pēc divām nedēļām viss tiks atrisināts, tagad e, izskan e, prognozes par vienu mēnesi, bet es eh, negribētu ticēt šim pārspīlētajam valdības optimismam, kas ir tik tiešām pārliecīgs. Ko jūs darīsit? Man ir jautājums. Vakar mēs eh, tikāmies ar Grieķijas kultūras ministru, kurš sacīja, ka idomenī ir godpilns Grieķijas eh, attēls, eh, lai gan tajā pašā laikā sievietes dzemdē dubļos. Uh, ir jādomā, kā palīdzēt šiem cilvēkiem. Vēl viens eh, jautājums. Eh, liela daļa palīdzības, kas tiek piešķirta Grieķijai, tiek nodot NVO. Rodas jautājums, vai jums ir sāraksts ar organizācijām, ar kurām jūs sadarbojaties, vai jums ir darbības programma, kas eh, jau funkcionē, vai arī tas ir vājais punkts. Un noslēgumā piebildīšu, ka Es pilnībā ar jums solidarizējos, ir bijušas problēmas ar um, nosaukumu Maķedonija Grieķijā, kas ir izraisījis nopietnas krīzes, bet šeit mēs runājam par nopietnām lietām un nevis par eh, lingvistiska rakstura sīkumiem. Mm Eh, kolēģi, turpina priekšsēdētājs, ja jūs varētu pieturēties pie divām minūtēm. Nākošais ir deputāts Kirkops no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, paldies, ka esat eh, mūsu komitejā šodien. Mans komentārs Grieķijas valdībai Eh, pagātnē attiecās uz dzīves apstākļu uzlabošanu patvērumu meklētājiem, un esmu gandarīts, ka Eiropas komisija ir spērus vajadzīgos soļus, lai varētu apmierināt humānu raksturu vai, eh, vajadzības. Bet mani šodienas jautājumi, nemēģinot vainot kādu, attiec uz nākotni. Mums ir jādomā arī par nākotni, par Eiropas Savienības patvērumu politiku. Pretējā gadījumā mēs pieļausim aizvien vairāk kļūdu. Es bažījos, ka steidzami jautājumi var aizēnot svarīgos jautājumus, atsaucos šeit uz Dublinas sistēmu. Parlaments vēlas izveidot centralizētu patvēruma pieprasījumu sistēmu jūs eh, pieprasāt patvaram Eiropas Savienībā ierus, ierodoties Itālijas vai Grieķijas eh, krastos. Vai hotspot jūsu valsts ir solījums, ka eh, patvērums netiks pie, piešķirts Grieķijā, bet iespējams Vācijā, Itālijā, citur, un kas notiks E, kāds atsevišķs personas vēlēsies dot uz, doties uz konkrētām valstīm un nevēlēsies piedalīties relokācijas sistēmā. Nesam pārliecināts, ka šāda sistēma var darboties veiksmīgi. Es domāju, ka vajadzīga taisnīgāka nas, kopīgās nastas sadalīšanas sistēma, un Jūs pat norādījāt vairāk kārtīgi, ka jūsu valsts veidojas par bēgļu nometni visai pārējai Eiropai uz paredzam nākotni. Es nedomāju, ka tas būtu taisnīgi attiecībā pret Grieķijas tautu vai pret pašiem patvēru meklētājiem, un es domāju, ka ir jāmeklē labāks risinājums. Bet pilnīgi noteikti es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo tematu. Paldies! Um, Nākošais Cecīlija Vikstrēma no Alde grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs. E, par e, šo pēcpusdienu mūsu komitejā. E, kad es savā laikā studēju sengrieķu valodu, es izmācījos atsevišķus vārdus, piemēram, vārdu ksenos, kas nozīmē svešinieks un arī viesis tajā pašā laikā. Laimīgā kārtā pilsoniskā sabiedrība eh, ierindas cilvēki Grieķijā ir uzņēmušies pilnu atbildību par tiem, eh, kuri atrod sarežģītā situācijā, tad, kad Eiropa eh, nav uzdevuma augstumos. Grieķu pilsoniskā sabiedrība savu atbildību ir uzņēmusies, un es to vēlētos atzīt pirmām kārtām. Rīt notiks samits, e, kurā tiks piedāvāta vienošanās, un es domāju, ka ir visai nožēlojami redzēt to, ka Eiropas Savienības līderi ar lieliem pūliņiem veido sistēmu, kur Eiropas Savienībai būs jāuzņem. Ja maksim, iespējams mm, minimāls bēgļu skaits, kas ir pretrunā ar mūsu starptautiskiem pienākumiem un mūsu pašu līgumiem. Kļūdaini būtu domāt, ka Turcija atrisinās situāciju tikai Eiropas stratēģiju un pilna atbildības uzņemšanās starp visām 28 dalībvalstīm var palīdzēt situāciju atrisināt, un tā ir jā, veido uz solidaritāti un līdzietību. Turcijā nevajag. Un tā nespēja atrisināt mūsu problēmas, un mums nevajag outsourcēt mūsu pašu atbildību. Es pilnībā jums varu piekrist to, ka e, Grieķijā vērojamais ir Eiropas trūkumi. Vai jūs, prāt, ministra kungs, būtu saprātīgi, ja ministri, kas rīt sanāks kopā, sagatavos patiesi Eiropas eh, schēmu, lai rastu problēmas risinājumu, nevis lai mūsu um, atbildība outsourcētu uz Turciju. Šāda situācija nav ticama. Turklāt es eh, strādāšu pie jaunā Dublinas regulējuma. Esmu iecelt referenti par šo jautājumu. Un es eh, cerīgi raugos uz eh, sadarbību ar jums un citiem Eiropas dalību valstu līderiem. Eh, bet es domāju, ka mums nevajadzētu tērēt enerģiju, mēģinot aizgaiņāt mūsu pašu atbildību un uzlikt to uz trešās valsts pleciem. Paldies! Nākošais runātājs Goe E, grupas vārdā Kornīlijāns. Jā, vielen dank. Paldies, ministra kungs. Es jūs sveicu mūsu politiskās grupas vārdā Eiropas parlamentā. Jāsaka, tā ir pirmā reize, kad esat pie mums ieradies un cerams ne pēdējā. Un domāju, ka mēs varētu tad arī e, turpmākās diskusijās nākotnē iesaistīties. Jūs arī ļoti godīgi pateicāt, ka e, ir bijušas problēmas. Īstenībā ministri rēti ko tādu atzīst, bieži vien viņi vairāk eh, paši par sevi tīksminās. Un ņemot vērā situāciju, ir patiešām saprotams, nu, ka šeit nav pamata tādai tīksmei. Domāju, ka mums šajā sēdē arī skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka dalību valstīm jābūt solidārām. Citādāk nav iespējams rīkoties, citādāk mēs šo problēmu nevarēsim atrisināt tikai Eiropaiskā ceļā. Par to esam viensprātis. Aptuveni 800 cilvēki bēgļi no Grieķijas ir tikuši sadalīti pa citām valstīm, no 160 tūkstošiem, kas nāca no Ungārijas uh, un uh, Grieķijas. Uh, problēma ir patiešām milzīga apmēra. Gribēju jums pavaicāt, ko jūs sagaidāt no rītdienas samita un kādas konkrētas prasības rīt Grieķija uzstādīs, lai varētu nu, kādu solīti spērt uz priekšu un atgādinātu solidaritāti, kas ir jāuzņems visām dalību valstīm. Tālāk, Idomēnī. Tie kadri, ko redzam, ir patiešām šokējoši. Un ņemot vērā robežu slēgšanu, desmitiem tūkstoši cilvēki eh, caur domēnī ir nogu, nokļuvuši no tādā slazdā. Uh, Eh, kuru nav iespējams atlaust vaļā. Ko jūs piedāvājat, ko Grieķija dara šajā situācijā, lai vispār varētu nu, šiem cilvēkiem sniegt palīdzīgu roku, un ko jūs esat nolēmuši darīt eh, nākamo nedēļu laikā, ja, piemēram, samita laikā netiks rasti risinājumi, domājot par šo robežu slēgšanu? Tie ir jautājumi, kas man ir ļoti aktuāli. Paldies! Thank you very much. Um, and for the Green Group, Judith Sargentini, please. Un no zaļo grupas eh, Judita Sargentini. Paldies priekšsēdētājiem. Dažas piezīmes. Es redzu, ka sarunās par tā saucamo turku darījumu ir mēģinājumi izspēlēt Grieķijas un Turcijas kārtas, it kā šeit būtu galvenā problēma. Grieķu ministrs runā par darījumu ar Turciju, un es apzinos, ka viņš to pilnībā neatbalsta, bet viņš izjūt spiedienu, ka, lai risinātu bēgļu krīzi, jums ir jāliek un saprast, eh, cik būtiski ir uzsākt apmaiņu ar Turciju un dot iespēju nos sūtīt atpakaļ cilvēkus uz Turciju, kur varētu saņemt patvērumu Eiropā. Ļoti žēl, ka mēs esam nonākuši tik tālu. Mēs varētu veida, būt solidāri Eiropā, pārvietot šos cilvēkus no Grieķijas uz citām vietām Eiropā. Mums ir nepieciešama piemērot problēma piemērots problēmas risinājums pārvietošanai no Turcijas, bet šobrīd jūs esat nonākuši tādā garījumā, kas baidos nedos nekādu labumu bēgļiem. Tāpat tas balstās uz principu, ka Turcija kā droša trešā valsts. Vai jūs kā Grieķija uzskatāt Turciju par drošu trešo valsti? Uh, Eh, ja Eiropa mm, pati vēl to līdz nav atzinusi, un es nedomāju, ka būtu laba doma paziņot šajā brīdī Turciju par drošu trešo valstu, it īpaši uh, citu uh, valstu, nevis Sīrijas uh, piedarīgajiem. Un šobrīd, ir vienošanās par zinām cilvēku skaitu pārvietošanu. Pēc tam, kad pirmie būs saņēmuši patvērumu Eirijā tiek nosūtīti uz Turciju, es paredzu starptautisko tiesu lietas Luksemburgā un Strasbūrā kas pārtraukt šo schēmu, bet kaut kā mūsu 28, eh, dalī, 28 dalībvalstis liek likmes uz eh, šo brīdi un tieslēmumu un lēmumu pieņemšanu. Tas ir visai sāpīgi. Es pilnīgi saprotu, ka jūs esat lielās grūtībās, bet cīnieties kopā ar mums lai arī citas dalībvalstis palīdzētu jums un Turcijai un nesāksim sūtīt atpakaļ cilvēkus grūtībās uz nedrošu trešo valsti. Paldies, un tagad FDD grupas vārdā Laura Ferāra. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka visur tiek pieļautas kļūdas un nebūtu piemērot rādīt uz vienu valsti vairāk, norādīt ar pirkstu un nodēvēt to pārgrēkās. Tomēr vainīgie ir tie, kur nelegāli pārvedas migrantus uz citu dalību valsti, kuri nav organizējuši hotspotus, kuri nav re reģistrējuši um, patvaru meklētājus un tā tālāk. Un es nedomāju, ka šāds pasākums būtu visai auglīgs situācijā, kurā ir jābalstās uz solidaritātes principu un uz vienotas teritorijas principu kopā ar savu delegācijas ietilpstu piecu zvaigžņu kustībā. Esmu eiroskeptiķi, jo mēs neatbalstām. Eiropas politikas, bet piekrītam kopējiem projektiem. Domāju, ka šobrīd Eiropa atbildes liek vilties Nav vienotas Eiropas, tā ir Eiropa ar individuālām interesēm, nav solidaritātes, nav sadarbības. Un ir grūti divus gadus vēlāk vēl runāt par tiem risinājumiem, kas ir piedāvāti Eiropas parlamentā. Stratēģiskā ziņojumā par humanitāro koridoru veidošanu un legālu uh, piekļuvas uh, ceļiem uz Eiropu. Mēs uh, gaidām vienošanos ar Turciju, likumdošanas priekšlikumi tiek pārskatu, pārskatīti, mēs turpinām piešķirt līdzekļus Eh, valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, šobrīd 6 miljārdi eiro, lai pārvaldītu migrācijas plūsmas valstī, kas nerespektē pamatiesības. Tādā veidā problēmas atrisināt nevarēs. Mēs lielas cerības liktām uz hotspotiem, bet kas ir mainījies kopš šie hotspoti darbojas? Pēc eh, eh, komisijas sacītā 15. martā no 39 tūkstošiem patvēru meklētāju, kas bija jāpārvietot, tikai 368 eh, Grieķijā ir pārvietoti. 6 tūkstoši bija gatavi tam Un es domāju, ka šie hotspoti, kas bija iecerēti kā panacēji, nav sevi parādījuši. Uh, Vai mums eh, pirmkārt, mums ir pirmkārt jānoskaidro, vai ir politiskā griba atrisināt situāciju vai nē, vai arī mēs vēlamies uzdot risinājumu meklēšanu citiem, neatkarīgi no tā, ka viņi nerespektē pamatiesības. Tā ir mūsu pašreizējā pieeja. Vēl viens elements. Vakar, rīt, notiks kārtējā eh, Eiropa padome, kur eh, runāts, eh, tiks runāts par to pašu, par pieņ, minimāla bēgļu skaita pieņemšanu, par to nosūtīšanu atpakaļ, bet vai mēs nevaram pievērsties cēloņiem, vai mēs nevaram nevaram novērst to, lai šiem cilvēkiem ir jādodas bēgļu gaitās, vai mēs nevaram aizdomāties par cēloņiem, jo man šķiet pilnīgi absurdi organizēt sanāksmes, sanāksmes, kur tos izmitināt, kam un kā piešķirt naudu, bet nekad nerunāt par šīs parādības cēloņiem, lai gan tas ir eh, pats pirmais jautājums, kas būtu jāatrisina. Mēs varam runāt eh, sanāksmi garumā par visu un par neko, bet Tādā veidā nekas nemainīsies. Mēs tikai turpināsim maksāt. Un tie, kur maksās visdārgāk, to darīs geogrāfiskā stāvokļa dēļ. Tālāk no ENF grupas koordinatora nav klāt. Kolēģi, es e, saprotu ministru lūgumu, jo viņš saprot, cik daudz jautājumu ir un cik daudz runātāju. Un viņš lūdza atbildēt uz daļu jautājumu un tad uzklausīt pārējos ar jūsu atļauju es gribētu dot uh, iespēju viņam atbildēt, visi varēs izteikties, bet ministrs atbildēs tagad uz uzdotajiem jautājumiem, un pēc tam mēs pāriesim pie nākošās kārtas. Ar jūsu atļauju, ministra kungs, jūs tagad varētu sniegt atbildes jau uz izskanējušajiem jautājumiem. Paldies! Jā, Esmu pat, tas patiešām ir iespaidīgi, cik uh, plašs bija šo jautājumu diapazons, un jāsaka, ka um, tā atgriezeniskā saikne, ko es jums, no jums jūtu, ir tāda ļoti uh, Eh, pozitīva, labvēlīga, lai gan, nu, jūs, protams, nevarat pilnīgi visus Grieķijas lēmumus atbalstīt. Tas man šķiet tā ļoti iedrošinoši. Nekad neesmu apgalvojis, ka mēs būtu izdarījuši visu pilnīgi pareizi Grieķijā. Es teicu, mēs sākām darboties pārāk vēlu, bija vērojama nolaidība, bet tagad mēs esam izdarījuši patiešām daudz. Es negribu nevienam citam uzvelt vainu. Es negribētu teikt, ka Grieķijai vienmēr ir tikus uzvēlta vaina, un tagad mēs šo vainu uzveļam pārējiem, bet ņemot vērā Eiropas paveikto, nu mēs arī esam darījuši īstenībā ļoti daudz. Uh, Mums no sākuma reģistrēja cilvēks bija tikai 12 iekārtas, tādēļ mēs varējām maksimums 12 tūkstoši cilvēku dienā reģistrēt. Ja būtu bijis 100 šo reģistrācijas ierīču, mēs būtu varējuši reģistrēt 100 tūkstoši cilvēku dienā. Tad, tad nu, ir muļķīgi te uh, velt uh, vainu no viena uz otru. Ir jārunā par atbildību un solidaritāti. Un bez viena mēs nevaram pieprasīt otru. Es varu jums te vēl uh, daudz uh, dažādu cilvēku, m, dažādu piemēru nosaukt. Ar 12 ierīcēm tā tad var reģistrēt 12 tūkstošu cilvēku dienā un ar 100 ierīcēm 100 tūkstošus. Eiropa mūs ir atbalstījusi un tādēļ mēs varējām pilnveidot reģistrācijas sistēmu. Bet jāsaka, sadarbība ar Frontex nu, neraisīja pārāk daudz sajūsmas. Un īstenībā es nevainoju Frontex nevienā no samitā. E, jāsaka, ka Frontexam nav pietiekami daudz darbinieku, tikai 20% no atvēlētiem līdzekļiem tiek apgūti. Nav jau tā, ka mēs nevēlamies Frontex. Grieķija arī vēlas, lai Frontex sadarbotos ar mums, bet tā uh, aģentūra nebija klātesoša mūsu valstī. Ir daudz valstu, kas nepiedāvā papildus darbiniekus Frontexam, tā vietā viņa aiztais robežas. Cilvēki tiek nosūtīti uz Maķedoniju, uz citu valstu robežām. Un tad eh, šiem darbiniekiem ir eh, tur eh, jārīkojas savā vaļā. Tālāk par idomēnī. Jums ir pilnīgi taisnība. Situācija šajā pilsētā ir vienkārši brutāla. Tas ir milzīgs kauns. Mēs nevaram ar to lepoties. Arī Eiropa nevar ar to lepoties. Un idomēnī ir šādas uh, vienpusējas darbības tiešākais piemērs bez uh, kopīgas vienošanās. Nu, mēs, protams, nevaram teikt, ka Grieķija ir pilnīgi nevainīga un neko nav salaidusi grīstē. Mums ir jāuzņemas savu atbildības daļu, bet mēs jau to darām. Ir ārkārtīgi, mēs esam jau ārkārtīgi daudz piepūlējušies. Uh, Un, ja būtu lielāka solidaritāte, tad varbūt arī varētu labāk atrisināt šīs problēmas, kā piemēram Vācijā vai Zviedrijā. Jāsaka, ka mēs esam arī vilcinājušies, arī to mums var pārmest, bet šāda tīpa, šāda rakstura humanitārās krīzes patiešām. ir ļoti smagas. Septembrī Lesbos salā ieradās 30 tūkstoši bēgļu. Kad es biju ministrs, Lesbos bija šāds bēgļu skaits. Bet, nu, septembrī Grieķijā vēl bija vasarīgas temperatūras un problēma bija vienkāršāk atrisināt. Mums bija nepieciešams apmēram 20 dienas, lai, nu, savas šo lietu kārtībā. Uh, tagad Lesbos salā ir pietiekami labas uzņemšanas struktūras, mehānismi, un mēs negribam, lai problēma atkārtotos, bet īdomēnī mums ir nepieciešams atbalsts, solidaritāte, jo bez uh, savstarpēja atbalsta mēs nevarēsim patiešām tur kaut ko atrisināt. Es negribu nevienam uzvelt vainu par uh, Grieķijas kavēšanos jautājumu risinājumā. Uh, Bet, ja šādi jautājumi izskan, tad man rodas iespējas, ka to uzskata par tādu uh, grieķu problēmu, bet īdomēnī ir Eiropas problēma, visas Eiropas problēma, jo uh, šī bēgļu nometne atrodas Eiropā, vienalga, kur atrodas uh, šī īdomēnī pēdiņās. Jāsaka, ka Grieķija drīzāk ir tranzītvalsts bēgļu acīs. Kopš septembra samita mums ir saistības paturēt Grieķijā 23 tūkstoši bēgļu no kopīgā bēgļu skaita. Protams, iespējams skaitļus nāksies pārskatīt, ņemot vērā jau īstenotās bēgļu pārvietošanas uh, Un mēs nevēlamies, protams, visus bēgļus sūtīt prom. Būs bēgļi, kas paliks arī Grieķijā. Nu, 23 tūkstoši ir visai liels skaitlis, ņemot vērā arī veiktos aprēķinus. Bet šie cilvēki patiešām tiks pie mums uzņemti, integrēti. Viņi varēs dzīvot Grieķijā. Mēs Tātad uzņemam to daļu, eh, kas eh, ir piešķirta mums. Protams, mēs nevaram Grieķijā uzņemt pilnīgi visus bēgļus, kas ir ieradušies Eiropā. Tādēļ ir jābūt Eiropas līmeņa risinājumam. Es vienmēr esmu atgādinies, ka jā, arī mēs esam pierāvuši kļūdas. Bet tikai tas, kas neko nedara, nepieļauj kļūdas. Protams, es nenoliedzu, ka esam pieļāvuši kļūmes, un ja mēs runājam par katastrofām, arī tur eh, mēs nerīkojāmies pietiekami ātri, nevēlos nebūt to noliegt. Un mums, protams, var pārmest, kādēļ civilās aizsardzības operācijas prasīja tik daudz laika. Jāsaka, ka mēs saņēmām tikai 20% no pieprasītā finansējuma. Uh, Tātad 30% tiks uh, atvēlēti gultu iegādēji, 10% konteineriem un lai nopirktu, piemēram, jauns uh, ātrās palīdzības mašīnas, vispār nesam saņēmuši nevienu centu, bet 20% no līdzekļiem ir gaužām maz. Protams, šī ir milzīga uh, humānā krīze. Mēs uh, esam jau tagad saņēmuši papildus līdzekļus, mēs par to esam ļoti pateicīgi visiem, kas mūs ir atbalstījuši, arī piegādājot uh, segas. Ja mēs runājam par NVO, Mēs runājam par līdzekļiem, par līdzekļu piešķiršanu ārkārtas situācijā. Un jāsaka, ka šajā gadījumā procedūras ir ārkārtīgi piņķerīgas, bet neskatoties uz to, mēs tomēr varējām daudz ko panākt. Grieķija nav failed state, kā piemēram Somālija, NVO varēja īstenot vismaz plānu tehnisko daļu. Es pats esmu bijis, piemēram, Somālijā un uh, redzēju, kā tur strādā uh, humanitārās palīdzības birojs. Nevalstiskās organizācijas arī dara lielu darba daļu, var izmantot arī militārās nometnes, armijas uh, kapacitātes un uh, Mēs tādā veidā varam šiem cilvēkiem palīdzēt labāk un ir iespējams arī uh, vairāk palīdzēt uh, gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Kāds no deputātiem uh, uzdev ļoti interesantu jautājumu par patvērumu, patvērumu meklēšanu. Uh, Es gribētu teikt, ka mums ir jāpārstrādā Dublinas sistēma, Dublinas regula. Grieķija jau ir izstrādājusi konkrēts priekšlikums šajā kontekstā. Ja pareizi atminos, tas bija Kirkhops kungs, kas uzdev šo jautājumu. Es varu viņam piebilst daudzos aspektos. Mums ir nepieciešama jauna um, tāda juridiskā arhitektūra šajā jomā. Uh, Dublins regula ir jāievēro. Katru dienu e, tad šeit ierodas vairāk tūkstoši no Turcijas, vai jūs gribat arī vēl atsūtīt citus e, patvērumu meklētājus no citām robežām, no citiem robežu ķēršošanas punktiem? Bet jums ir taisnība, par šo jautājumu ir jārunā. Tālāk šie uzņemšanas centri, tagad tie ir gana labi iekārtoti. Un e, šie centri e, cilvēkiem, kas uzturas ilgāk, tur ir vairāk tūkstošu vietu. Mēs mēģinām vienmēr šos centrus paplašināt un ir, diemžēl, arī tādi centri, kas neatbilst visām prasībām, bet mēs e, katru dienu cenšamies darīt kaut ko lietas labā. Un mēs ceram, ka jau pēc mēneša šī eh, uzņemšanas apstākļi būs eh, labāki. Šīs pārvietošanas nometnes tad varētu jau pēc mēneša izskatīties labāk nekā šodien. Un tādā veidā mēs varēsim uh, cilvēkus pārvietot no idomēnī. Tikai ar uh, pārvietošanu at, labiekārtojot nometnes, mēs varēsim cilvēkiem piedāvāt tādus cienīgus apstākļus. Jūs varēsiet pārliecināties, ka jaunieši, bērni, sievietes un vīrieši uh, tiks pārvietot uz jauniem uzņemšanas centriem un gribētu šeit uh, pateikt, uh, kādu citātu, proti krīzes laikā valda haoss, un valstī ir jāmēģina šo haosu iegrožot. Un tad, kad haosu ir iespējams pārveidot, piemēram, eh, haosu pārvērst nometnē, nu tad šie cilvēki dotos projām no idomēnī. Tas, protams, eh, prasīs zinām laiku, bet vienā dienā tas notiks. Tagad jautājums par Turciju. Jā, man šai atbildē ir nepieciešams visai daudz laika, bet visi izskanējušie jautājumi bija ļoti interesanti. Tātad. Mums ir nepieciešams Eiropas risinājums, bet, eh, nu, jāsaka, ka eh, Sīrijas karš eh, ir šo problēmu katalizators, jo bez kara nebūtu arī bēgļu. Tādēļ ir nepieciešams Eiropas risinājums. Ir bēgļi, kas uh, devās prom no Sīrijas jau kara sākumā, bet, nu, vardarbība pieauga apmēros un nežēlībā, un uh, cilvēki aizvien lielākā skaitā devās prom no Sīrijas. Un mēs, protams, nedrīkstam tagad izpildīt jebkuru Turcijas iegribu. Ir uh, jārunā par konkrētām saistībām, arī par to, ko mēs vēlamies saņemt pretī. Tas nav mm, nekas pretrunīgs. Sā samitā mēs eh, lūksim eh, pārvietošanu, atpakaļ uzņemšanu, protams, ievērojot cilvēku tiesības un nepārkāpjot likumus. Es, protams, nevarēju atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem. Jāsaka, šī noteikti nav uzskatām par grieķu turku problēmu. Mēs par to runāsim arī samitā un lūksim, lai valstis apzinās, ka šī ir Eiropas problēma. To nedrīkst pārvērst tikai grieķu turku problēmā. Un šo jautājumu var risināt tikai Eiropas līmenī, nevis divpusēji vienojoties Turcijai ar Grieķiju. Kad līdzekļi tiks pārskaitīti Turcijai, mums būs jāsaka, ka šie līdzekļi ir jā, jāizmanto, lai uzlabotu bēgļu uzturēšanās apstākļus valstī. Nu, varbūt eh, būs nepieciešama arī starptautiska kontrole. Mēs te nerunājam par tādu dāvanu Turcijai. 3 miljārdi, nu tā ir milzīga summa. Es patiešām atvainojos, ja nebūšu atbildējis uz visiem jautājumiem un lūkšu man piedot, ja runāju pārāk ilgi. Paldies, nu jā, tā tas ir. Tā mēs šeit strādājam mūsu komitejā. Paldies, tagad nākamais darbkārtības punkts. Nākamais uh, jautājums. Vaidenholzer kungs, un lūdzu ievērojiet arī secību. Pirms sākiet, Johan, uzstāties kolēģi ne ilgāk par divām minūtēm, lūdzu, ja? Lūdzu, Johan. Paldies, priekšsēdētāji. Ir ļoti labi, ministra kungs, ka jūs runājāt atklātu valodu, jūs arī nevairījāties no paškritikas. Es domāju, ka paškritika ir ļoti uh, vērtīga šajā krīzē, bet, protams, mums nevajadzētu būt ļoti negatīviem, ir jārlūkojas arī uz priekšu, un jūs ļoti pareizi teicāt, šis ir globāla rakstura fenomens, ir nepieciešama Eiropas atbilde, nevis tāda nacionāli meklēt atbildi. Un ar robežu aizvēršanu esam panākuši to, ka šie briesmīgie apstākļi domēnī vispār ir eh, vērojami. Pats tur biju pirms nedēļas, pats varēju savām acīm pārliecināties, ka situācija ir vienkārši katastrofāla, arī bīstama, cilvēka cieņas principus pārkāpjoša un Ir ļoti jauki, ka jūs teicāt, jūs vēlties to atrisināt pēc iespējas ātrāk, un idomēnī tuvumā ir arī attiecīgas kapacitātes, piemēram, armijas uh, ierīkots. Uh, ierīkota lidosta, un e, mums patiešām ir jādara vēl vairāk, jādara tas nekavējoties, un, ja runājam par Dublinu, Dublinas sistēma nevar atrisināt Grieķijas problēmas. Es gribētu pavaicāt, cik daudz cilvēku pirms šīs bēgļu plūsmas vispār nokļuva Grieķijā un uzturas Grieķijā mm, tādā nelegālā veidā vai nereģistrētā veidā. Tas jau arī būtu ļoti svarīgs apstākļs. Uh, un e, Eiropas Savienības līdzekļi, ko esat saņēmuši, vai ar tiem ir gana, un vai patiešām e, šie līdzekļi var jums palīdzēt ievērot tās saistības, ko esat uzņēmušies Eiropas līmenī. Un jāsaka, ka ir dalībvalsts, kas arī vēlas uzņemt vairāk bēgļu, piemēram, Portugāla. Viņi vēlas pat vairāk bēgļu uh, uzņemt nekā paredz kvota. Vai ir vēl citas valstis, kas vēlas uh, uzņemt vairāk bēgļu? Mums patiešām uh, pēc iespējas ātrāk ir jāatrisina šī idomēni krīze. Paldies! Paldies, teikt Vozembergs kundze! Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε... Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, eh, sveicu jūs mūsu komitejā. Es eh, gribētu jums atgādināt, ka mūsu komiteja ļoti daudz runāja par to, eh, ka šie cilvēki ir jāpārvieto, jāsadala pa valstīm eh, godīgi, un es gribēju arī jums pateikties par to, ka nekautrējāties no paškritikas, ņemot vērā arī Grieķijas valdības veikumu. Es domāju, ka pirmo astoņu mēnešu laikā tika pausts tāds atžgāns vēstījums, jūs toreiz vēl nebijāt ministrs, nu visi bēgļi tika mēsti burtiski pār vienu kārti, eh, tika apgalvots, ka viņi visi ir vienādi un. Jāsaka, kādu brīdi nu, šie bēgļi var ierasties Eiropas teritorijā pilnīgi ne, netraucēti, neierobežoti, un jūs ļoti pareizi teicāt, ka šī ir Eiropas problēma. Es pat to varētu saukt par globālu problēmu. Visā pasaulē īstenībā ir 60 miljoni bēgļu. Bet mēs runājam par mūsu dzimto zemi. Šeit ir jārunā par problēmas risinājumu. Pieminēsim Turciju. Jūs pareizi minējāt, tā nav grieķu turku problēma, bet Turcija šeit spēlē ļoti pārliecinošu lomu. Es jums atgādināšu, ka pirms brīža uh, Strasbūrā plenārsēdē aizvien vairāk uh, balsu atļāvās kritizēt Turciju, jo Turcija neievēro visas normas, arī runājot par bēgļu atpakaļ uzņemšanu. Un viņiem bija uh, vienošanās ar Eiropas Savienību, ka ir uh, kaut kā jātiek galā ar šo bēgļu straumēm, bet apmēram 2500 cilvēku katru dienu joprojām turpina ierasties no uh, Turcijas Grieķijā. Un mēs esam pārliecinājušies, ka pārvietošana ir jāīsteno. Un tam, prot, tas viss, protams, prasīs laiku, un īstenībā bēgļu traumas atkal turpina pieaugt. Grieķijā, protams, arī visi nav par šo problēmu viensprātis, ir citi, kas saka, ka mēs varam uzņemt līdz pat 100 tūkstošiem, citi runā par 150 tūkstošiem bēgļu, un Es domāju, ka nu, šādi tik eh, kardināli pretēji viedokļi nav pārāk veselīgi. Protams, jūs personiski nesat atbildīgs par šo krīzi, bet par Turciju runājot. Šis jautājums eh, izskan aizvien biežāk. Tātad, ja šos cilvēkus nav iespējams tik vienkārši pārvietot, tātad 160 tūkstoši divu gadu laikā, tikai 400 bēgļi ir uh, aizvest uz citām dalību valstīm. Nu, kas notiek? Kā izskatās sarunas ar jūsu amata brāļiem? Ko jūs esat panākuši? Ko var panākt Eiropas Savienība? Uh, Ir jādomā par solidaritātes pienākumiem, bet, nu, tajā brīdī, kad ar solidaritāti vien nepietiek, ko darīt, ko darīt, eh, kā attiekties pret dalību valstīm, kas nepilda savas saistības. Un, protams, eh, ir arī vēl eh, žogi, ko uzbūvē trešās valstis. Kā jūs varat būt, nu, tik droši, ka varētu obligātā kārtībā veikt šo pārvietošanu? Paldies! Beržjā kundze, dargie kolēģi, lūdzu, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Nu, bet šķiet, ka neviens pat mani nav ieklausījies. Es nezinu, kas notiek. Īstenībā es zinu, kas notiek. Jā, jā, protams, šis ir ļoti, ļoti aktuāls, svarīgs jautājums, bet neviens neievēroja divas minūtes. Kirkhops kungs, trīs ap pus minūtes runāja. React today, Mr. Kirkhope, not usual of you to do that. Lūdzu, kolēģi, esiet patiešām lakoniski. Bet, nu, mums uh, laiks burtiski skrien cauri pirkstiem un, un jāsaka, ministru kungs droši vien arī negaidīja tādus jautājumu plūdus, bet, nu, šī ir lībe komiteja, bet Vozenbergs kundze teica, protams, ir tik daudz labu lietu, kas izskanēja, labi, ka jūs to arī minējāt. Bet, diemžēl, vēl ir arī citi darba kārtības punkti, kam jāatvēl laiks. Turpināsim uh, darbu, bet lūdzu nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Ir arī ieradušies kolēģi no antimafijas komitejas, un mēs taču gribam arī viņiem atvēlēt pietiekam daudz laika. Veržjā kundze. Merci, monsieur le président, de cette longue intervention. Paldies Eh, priekšsēdētāji, par šiem garajiem ievadvārdiem. Es parasti runāju gari, mēģināšu izteikties īsāk. Paldies, ministra kungs, un pauž jums, eh, pauž Grieķijai savu eh, solidaritāti ar Grieķijas tautu un tīpaši ar Lesbas salas iedzīvotājiem. Tāpat kā daudz eiropieši un NVO, kas daudz augstāk bija uzdevuma augstumos nekā uh, dalībvalstis, kura cita Eiropas eh, valsts būtu spējusi uh, risināt šo plašo krīzi. Tāpat kā Laura Ferēra sacīs, gribēju norādīt, ka savā laikā Siriza pie varas esot uh, bēgļu uzņemšanas sistēma bija atšķirīga Grieķijā, bet man neliek mieru viens jautājums jau labu laiku. Kā Turcijas sakarā. Es nevaru saprast, kādā veidā 15. gadā pavasarī tik strauji pieauga migrācijas plūsma no Turcijas puses. Kā jūs to skaidrojat? Savādi nav e, Turcijā robeža krastapsārdas, vai mēs maksājam vai nemaksājam miljārdus un es negribētu atbalstīt eh, paredzamo risinājumu, ja tas ir Grieķijas Turcijas risinājums. Tad, kad Avramopulos 15. gada uh, maijā ziņoja par savu plānu, tas sastāvi no e reģistrācijas, uh, Eh, izmitināšanas un reģistrācijas, redzot, kas ar, notiek ar šo pārvietošanu, reinstalāciju, solidaritātes Eiropas Savienībā nav. Ja manā rīcībā esošā informācija ir pareiza, aptuveni tūkstots ir eh, izm, izmitināti. Mana valsts ir uh, solījusi uzņemt 30 tūkstoši, šobrīd ir mazāk nekā 1 tūkstots. Eh, pat atvainojiet mazāk nekā simts. Es jau pat eh, maldos savos skaitļos. Es gribētu piedāvāt vienu lietu. Ja tik, tikpat daudz līdzekļu tiktu piedāvāt līdzekļi relokalizācijai, kā šodien tiek piedāvāts eh, izraidīšanai, tad lietas risinātos daudz vieglāk. Paldies! Mrs. Winberg, please. Winbergs kund, lūdzu. Tack för ordet, herr ordförande. Och Paldies, priekšsēdētāji, un paldies jums, ministra kungs, ka ieradāties pie mums. Neviens neapšauba to, ka Dublinas uh, regula uh, sagrūst, un uh, mēs redzam arī, ka citi likumi tiek pārskatīti, bet visa Eiropas Savienība ir tāda kā džungļi ar tās likumdošanu, un tās piemērošanu. Septembrī mums teica, ka šis svarīgais lēmums tiek eh, pieņemts eh, par šo eh, reģistrāciju, pārvietošanu un izmitināšanu. Un mēs jau dzirdējām par šīm iekārtām attiecībā uz reģistrāciju. Un Un mēs teicām, ka ir jānodrošina šīs iekārtas, lai visus reģistrētu, bet ko jūs darāt, uh, darīsiet, uh, ja visi tiks pārvietoti un ja dalībvalstis uh, neuzņemsies uzņemt tos cilvēkus, kas bija jāuzņem, tad kā tad tas viss darbosies? Ko tad jūs darīsiet? Jūs minējāt legālos ieceļošanas ceļus, bet ir eh, virkne dalību valstu, kas nevar izpildīt šīs kvotas, nevar uzņemt tik daudz bēgļu, kā uh, viņiem tas uh, ir jādara. Jūs teicāt, ka Turcijai ir jāizņem savu atbildību, un es uzskatu, ka Turcija uh, jau jūtas atbildīgi, jo viņiem ir šī nauda rokās, un uh, tas mums maksās. Uh, Jā, Turcija uzņemsies savu atbildību. Jūs teicāt, ka tā ir Eiropas problēma, jā, bet uh, mums tad būtu labāk jākontrolē ārējās robežas, lai apturētu šo masveida ieceļošanu un apturētu šos, šos bojājas gadījumus jūrā. Uh, varbūt uh, Austrālijas risinājumu ir vērts apskatīt. Dievs, Demērkungs, lūdzu. Gracias, senjor. Paldies, priekšsādātāji. No savas puses eh, vēlos pateikties ministram pār uzstāšanos mūsu komitejā šodien un Grieķija viena pati nevar tikt galā, ir tas teikums, kurā es varu rezumēt savu sakāmo tālāk par idomeni. Tā ir milzīga humāna eh, rakstura problēma. Aizvakar es apmeklēju bēgļu nometnes, kur 80% no tur vairāk nekā miljonu, starp miljonu bēgļiem Jordānijā dzīvo ģimenes. Uzņemšana labi organizētā bet arī idomenija ir labi organizēta. Pēc tam, kad esmu paudis savu solidaritāti, vēlos izteikt kritiku. N nekad nesakiet piemēru 12 iekārtas, 12 reģistri, 100 eh, iekārtas, 100 reģistri. Uh, E, šeit ir jārunā par hotspotiem, administratīvām un operatīvām struktūrām. Un tas, ko šīs struktūras dara, tās ir piecas lietas. Pirmais ir atbalsts, otrais - reģistrēšana, trešais - intervēt un identificēt, tālāk uzņemt, sadalīt un, visbeidzot, ja nepieciešams, nosūtīt atpakaļ. Es Eh, pēc no savas pieredzes veidu aprēķinu. Vienam eh, intervijai ir vajadzīgas 20 minūtes. Tas nozīmē, stundas laikā var intervēt 3 cilvēkus 24 stundās. Sep 32. Ministra kungs, jūs sapratīsiet. Viens hotspots spētu dienā apkalpot 72 cilvēkus. Tas nenozīmē vienkārši reģistrēšanu 12 mašīnas, reģistrē 12 tūkstošus, 100 mašīnas reģistrēs 100 tūkstošus. Mums ir jāapzinās, cik ir liels traģēdijas ap E, jums un hotspotiem ir jādarbojas sadarbībā ar Europol, Euroas e, pārējo struktūru pārstāvjiem korektā veidā, bet ir nekavējoties jātiek galā ar ārkārtas situāciju, kas valda idomenī. Eiropā mēs vairāk nevaram runāt par eh, solidaritāti, mums ir jārunā par obligātumu, kas tiek pakļauts divām dimensijām. Eh, vai nu pieņemu, vai to noraidu. Tāpēc jums ir pilnīgi taisnība, kad jūs sūdzaties un nosodāt par vienpusīgiem pasākumiem. Man saprātīgi un steidzami ir atvērts Balkānus. Paldies, no manas puses tas viss. Paldies, Anna Gomeša, lūdzu. Ministra, Ministra kungs, mana valsts Portugāle organizēja pagājušajā, pagājušās padomas laikā kopā ar Grieķiju un EASO tiešu la, reisu, kas bēda cilvēkus no Grieķijas uz Portugāli. Portugāli jau ilgu laiku vēlas uzņemt cilvēkus un ir grūti atrast šos cilvēkus, kāpēc citas dalībvalsts nevar sakot šiem piemēram, kāpēc viņi nevar noorganizēt šādu tiešo reisu ne tikai no Grieķijas vai cita, bet arī no citām vietām, kur ir bēgļi, lai nodrošinātu, ka ir drošs veids patvēru meklētājiem ierasties uh, uzņemošajās valstīs, lai neturpinām uh, maksāt uh, naudu cilvēku kontrabandistiem. Kur tad ir problēmas pieņemt šos cilvēkus? Uh, nav nekāds cits veids, kā um, apkarot šo kontrabandistu rūpalu, kā pa drošiem ceļiem uzņemt bēgļus. Ar starptautisko jūrniecības organizāciju Kanāda ir uzņēmusi ļoti daudz cilvēkus, un ja Portugāla ar jūsu un ESO starpniecību palīdzību ir uzņēmusi arī, uh, zinām, skaitu cilvēku, tad tas varētu notikt ne tikai Portugālē, bet arī citās dalībvalstīs. Kāpēc tas nenotiek vairāk? Un tad Lūdzu, aplieciniet mums, ka jūs nekad nepieļausiet šo vienošanos, šo darījumu, kas tiek gatavots, uh, acīm redzot, ar Turciju, kā jau daudz kolēģi uh, uzsvēra, tas ir pilnīgi nepieņemams. Tā ir pilnīgi Eiropas noliekšana. Eiropa ir teikusi, ka tā um, nedarbosies tā, ka sīrieši, kas jau ir Grieķijā, uh, būtu atgriežam Turcijā. Tas būtu uh, izpildes, uh, izpildīt principu par atpakaļ nouzņemšanu. Paldies. Skā Keller, lūdzu. Thank you very much. Paldies ka ieradāties un ka diskutējat ar mums par ļoti eiropeisku jautājumu, un tā kā mēs daudz runājam par dažādām problēmām, tad varbūt man par tām arī būs jautājums, bet es gribēju pajautāt, kas jūsuprāt varētu būt Eiropas risinājums, kāda varētu būt Eiropas pieeja, kā, kas būtu jāpieņem kā lēmums Eiropadomē. domē kādu brīdi varbūt aizmirsīsim, kāda ir vairākuma, bet vienkārši pastāstiet, kāds jūsuprāt būtu ideālais risinājums. Un tad um, divi problēma jautājumi. Mēs zinām, ka Grieķijas patvērumu sistēma un uh, attiecīgais birojs pastāv tikai dažus gadus, un uh, ir, ir vajadzīgs laiks, eh, lai šādu iestādi izveidot. Tur ir, ja nemaldos, 300 eh, darbinieku, tā pašā laikā Vācijā ir pieņemt papildus 3000 patvērumu um, pārvaldības ierēģņu. Kas būtu vajadzīgs, lai ātrāk izskatītu patvērumu pieprasījumus, protams, respektējot pienācīgas procedūras un apelācijas iespējas? Tātad, kas no jūsu puses būtu uh, no jūsu viedokļa būtu vajadzīgs. Un tad ir šīs baumas par to, ka Dublinas procedūra tiks eh, atkal izmantot arī attiecībā uz Grieķiju, no kuras tā šobrīd ir izslēgta, un ka tad Grieķija atkal tiks iekļauta Dublinas sistēmā. Kādas ir jūsu pārdomas par to, un ko tas nozīmētu cilvēkiem, kas ir reģistrēti šajos tās augtajos hotspotos eh, eh, Grieķijā un citās dalībvalstīs? Paldies! Tāņa Fajona, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tik daudz, kas jau ir pateikts, ka es centīšos izteikties īsi, bet gribēju vispirms pateikt, ka es neticu eh, žogiem un mūriem, un tas tiešām ir traģiski, kas notiek Grieķijā. Es esmu no Slovenijas. Es uh, ar lielām bažom, bažām sekoju tam, kas notika eh, Balkānu ceļā. Uh, Un mana valsts Slovenija kaut kādā brīdī bija tāda kā pamesta novārtā, vismaz tās sajūtās, un uh, līdzīgi kā citas valstis, kas ir šajā ceļā. Bet jūs teicāt, ka tagad šīs Balkānu ceļš ir slēgts ar vienpusēju lēmumu starpniecību, un pirms divām dienām uh, Mēs redzējām pirmos uh, upurus, kas gāja bojā, uh, šķērsojot Maķedonijas un Grieķijas robežu. Kā jūs varat novērst šos šķērsošanas gadījumus un to, ka notiek šādas traģēdijas? Kāda ir jūsu sadarbība šobrīd ar visām valstīm Rietumu Balkānu ceļā kopā ar Sloveniju un Austriju par to, ko kolēģis iepriekš teica? Uh, tas, ko mēs esam piedzīvojuši, tagad mēs uh, varbūt slēdzam vēl vienu robežu, lai radītu uh, jaunus ieceļošanas ceļus Eiropā, varbūt atkal pa vidus jūru, pa kuru cilvēki atkal centīsies ierasties Eiropā un ies bojā vidus jūrā. Par to arī, e, pie tā arī palikšu, tik daudz jautājumu jau ir uzdot, labprāt uzklausīt jūsu atbildes. Stīvens kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Ņemot vērā šo humanitāro situāciju Grieķijā, 2015. gada 9. martā tika runāts par īpašu mehānismu izveidi. Eiropas komisija piedāvā jaunu Eiropas fondu, lai varētu ātri piešķirt līdzekļus uh, dalību valstīm, pie kurām ierodas liels patvērumu meklētāju skaits. Turpmāko trīs gadu laikā ir paredzēts uh, humanitārai palīdzībai veltīt 700 miljonus eiro. Apmēram 200 NVO pieteicās uz finansējumu un saņēma to arī dažādu projektu īstenošanai. Ministra kungs vēlējos pavaicāt kādēļ valdība bija, nu, pēkšņi tik pārsteigta, eh, ka trūka šo uzņemšanas nometņu, un eh, kāpēc tad NVO vajadzēja uzņemties šo darbu valdības vietā? Paldies! Thank you. And uh, Ms. Albiol, please. Gracias. Alpilkons, lūdzu. Paldies. Vispirms es vēlos pateikties ministram par uzstāšanos. Mēs zinām, ka šo situāciju izraisīja Eiropas Savienība mūsu kari un no Eiropas puses vajadzētu meklēt risinājumu. Bet tā kā nav drošu legālu ceļu nonākt Eiropā līdz ar robežu slēgšanu. Grieķija ir situācijā, par kur tā nav atbildīga, bet tā ir Eiropas Savienības atbildība. E, jums tomēr ir jāuzņemas atbildība e, rūpes par šīm personām, jo tā ir jūsu valsts, un jo nedrīkst pieļaut to, ka šie cilvēki noslīkst jūrā, kā reiz te izteicās viens no Eiropas ministriem. Grieķija īsteno Eh, memorandu attiecībā uz samazinājumiem, privatizācijām. Es gribētu zināt, vai šo ekonomisko politiku īstenošanu nozīmē papildus grūtības, lai pārvaldītu esošo situāciju ar bēgļiem, vai kaut kādā veidā ir domāts lūgt pārtraukt vai atvieglot šī memoranduma noteikumu ievērošanu. Ja Un nākošais jautājums. Jūs saņemat kritiku no vairākām valstīm, Eiropas institūcijām, daļai arī no Eiropas deputātiem. Un mans jautājums ir, vai izjūtat eh, vairāk spiedienu? uz Grieķijas valdību, lai piemērotu ksenofobas politikas, nesolidāras politikas, eh, pretrunīgas ar cilvēku tiesībām? Vai eh, jūs izjūtat šādu spiedienu vairāk nekā citas valstis? Paldies! Okay, thank you. Uh, so colleagues, that, um... Paldies, kolēģi. Līdz ar to visi deputāti, kas bija Lībe deputāti, Eh, ir izteikušies, daži, kas lūdz vārdu, nav libe eh, pilntiesīgi vai aizstāja biedri. Es redzu, ka jūs gribat izteikties, bet eh, pirms cilvēku lūdz vārdu, lūdzu, vienu mirklīt dodiet man. Es ļoti labi saprotu jūsu ķermeņu valodu, tāpēc ļaujiet man vienkārši pateikt, ka mums ir bija jau ļoti laba jautājumu un atbilžu sesija, un es gribētu tagad dot vārdu ministram, lai viņš varētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir uzdoti. Uh, Es vienmēr ievēroju 206. reglamentu pāntu un um, dodu vārdu gan liba biedriem, gan citiem, bet es domāju, ka es varu varbūt uh, pieļaut izņēmumu, vai es atvainojos Voitskungs. Es viņam viņu iekļaušu. Tātad vienkārši, lai būtu miers uh, un gribu dot ministram vārdu, lai viņš var atbildēt uz jautājumiem. Uh, ņemot vērā to, ka laika nav daudz, došu vārdu tikai vienam no trījiem, kas lūdzu vārdu. Marija, ja jūs gribat, varat izteikties, un tad mums ir jābeidz runātājs saraksts, jo mums ir jābeidz 16.45. Tātad jūs varētu ātri uzdot savu jautājumu. Paranomijas un skopiju. Es uh, nedzirdēju attiecībā uz nelegālo rīcību, kas notiek uz Maķedonijas robežas. Vai jūs biju šodien Slavijas eh, republiku Maķedoniju, saucat par Maķedoniju vai Skopju? Mēs vienmēr esam iestājušies par to, lai šeit Eiropas parlamentā eh, bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija uh, tā arī tiktu saukt, un um, Banski Mūns arī vienmēr izmanto starptautiskās tiesības, uh, un Ženēvas bēgļu nolīgums vairs netiek piemērots, tas ir pārkāpts, un um, uh, tika izmantota pat asaru gāze pret bēgļiem, tad, kad viņi vēl bija bie, bēļ, sanājos, Grieķijas teritorijā. Un vakar 1500 cilvēku atkal tika nosūtīti atpakaļ uz uh, Grieķiju, pat ja viņi bija jau bija uh, šķērsojuši robužu, tika sistas sievietes, nelegālais uh, žoks tad eh, tika sagriezts, un, lai cilvēkus eh, iegrūstu atpakaļ Grieķijā, un tas ir starptautisko tiesību pārkāpums, un pret to ir jāvēršas, jo Skopjas rīcība ir nelegāla. Viņi ir radījuši problēmu idomenī, un Balkānu ceļš ir legāls, jo ir taču uh, 25. oktobra lēmums, kurā ir runa par Balkānu ceļu. Es neesmu pats izdomājis šo Balkānu ceļu. To mūsu līderi izdarīja, ir arī 17. decembra lēmums, kur par to ir runa. Tātad eh, tiek jūs pieņemat to, ko Balkānu ceļš vienkārši tiek slēgts, bet Balkānu ceļš ir legāls un to nevar vienpasēji slēgt, un jūs kā ministrs pret to nevērsāties, arī Grieķijas valdība. Ne, tā ir tā problēma, kas mums tagad ir. Tūkstošiem uh, bēgļu. Um, I... Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies priekšsēdētāji par jūsu komentāriem. Parasti mēs runājam ne tik skaļi, es atvainojos, es varbūt runāju pārāk klusu. Uh, από την Ολομέλεια, κύριε Πρόεδρε. Es esmu pieradis kā plenārsēdē runāt šādā uh, skaļā tonī. Un es varbūt pieļauju kļūdu. Es izmantoju 206. reglamenta pāntu, un Vojta kungs ir uh, Um, komitejas pilntiesīgs biedrs, un viņš bija arī sarakstā, un tāpēc lūdzu jums vārds. Paldies priekšsādātāji, ka ļaujiet man tomēr izteikties pēc tam, kad mani aizmirsāt. Vispirms es gribētu uh, teikt, ka tiek runāts par Eiropas problēmu. Izskatās, uh, šis izraisītāja princips tiek uh, neievērots. Um, Um, politikā. Īstenībā amerikāņi ir vainīgi pie tā, ka uh, ir tik daudz bēgļu, kāpēc tad mēs ASV ne jautājam, cik bēgļu vai uzņēmis. Tagad par jūsu nosauktiem skaitļiem. Jūs runājāt par to, ka 10 tūkstoši vietas rada Grieķija nedēļā. Tas ir milzīgs veikums šādai nelielai valstī, bet jūs teicāt, ka katru dienu ierodas 2000 bēgļu. Un, ja nemaldos, arī Grieķijā. Uh, um, ir um, septiņas dienas nedēļā, tā tad uh, jums ir 14 tūkstoši uh, bēgļu, tie ir 4 tūkstoši par daudz nedēļā. Kā jūs to vēlties noregulēt un atrisināt? Jūs teicāt, ka jūs pieprasījāt 100 kuģus un esat saņēmuši 8, tas nozīmē, ka 12 jums tika apsolīti. Un tad es gribētu jums pajautāt, ko jūs gribat iesākt ar 100 kuģiem? Uh, ANO taču šonadēļ izlēma, ka cilvēkus nedrīkst vēst atpakaļ. Tātad, ja jums būs simts kuģi astoņu vietā, tad jums būs 12 eh, reizes vairāk eh, bēgļu nekā līdz šim, kas ieradīsies Grieķijā. Un pēdējais jautājums - atpakaļ nosūtīšana un atpakaļ uzņemšana sarunās ar Turciju, kur acīm redzot eh, ir panākta virkna vienošanos, un šīs vienošanās paredz, ka katru, kurš tiks uzņemts atpakaļ, attiecīgi viņa uh, vietā vēl viens varēs ieradīs, ierasties Grieķijā, tad ko, kāda tam ir jēga, skaitļus tas nemainīs, un tad jau cilvēki, kas tiks atpakaļ uzņemti un atkal uh, nosūtīti tālāk, tie taču ir cilvēki, nevis skaitļi. Paldies, paldies par jūsu pacietību, kolēģi un uh, par to, ka esat šeit uh, uzklausot šos jautājumus. Es gribētu tikai piebilst uh, Kellers kundzes jautājumā teikto par Dublinu viņa runāja un jūsu attieksmi pret to, ko dara šī komiteja. Piemēram, mēs bijām iesaistīti humanitārās palīdzības jautājumos un jūs skeptiski par to izteicāties. Varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem par to, kāpēc uh, tas tā ir, vai jums nešķiet, ka tas ir pareizais uh, judiskais pamats, vai uh, tas nāk nepietiekam ātri, vai ir, tās ir nepareizās nevalstiskās organizācijas, vai pā, es jums varu dot 10-15 minūtes, ceru, ka tas būs pietiekams laiks, lūdzu. πολλές ερωτήσεις. Πολύ καλό είναι αυτό. Αν ξεχάσετε. Ļoti daudz jautājumu. Tas ir labi. Ja es kādu aizmirstu, atgādiniet man to. Un atvainojiet par aizmāršību. E, par ekonomiskajiem aspektiem šos jautājumus e, varētu saistīt kopā, vai ir pietiekami Eiropas uh, um, kredīti Grieķijai, lai varētu risināt migrantu bēgļu problēmas. Atbilde ir, ka ilgā termiņā uh, tas nepietiks. Īsā termiņā mēs tos nevaram saņemt. Ko ar to es gribu teikt? Es gribu teikt to, ko es saku. Ja kaut kas šobrīd notiek, tas nozīmē, ka Eiropas maksājumi ir ar samērā lēnu ritmu. Parādība balstās uz vēl ko citu. E, tie nav līdzekļi, kas tiek e, piešķirti lai risinātu bēgļu problēmu šobrīd. Tie līdzekļi, kas ir piešķirti Grieķijai 15. gada sākumā, eh, lai 5 gadus ritmā risinātu imigrācijas problēmas. Tie ir eh, fondi, piemēram, 100 tūkstoši eiro medikamentiem, tos nevar eh, pārveidot pār um, uzturbēgļiem ir ļoti laba sadarbība ar komisiju, ar ekonomiskiem dienestiem. Mēs esam izveidojuši analoģisku lemiestādi Grieķijā, mēs mēģinām procedūru pātrināt, bet procedūras ir lēnas, un tas nedarbojas mūsu interesēs. Es ceru, ka šie ekonomiskie pasākumi, kas ir ar steidzamu raksturu, varētu tikt eh, risināti ātrākā tempā. Tāpat mēs nevarējām piekrist piešķirtajai humānajai palīdzībai. Tiek piešķirt līdzekļi NVO, un šī nauda nonāk Grieķijā caur NVU pēc manas pieredzes un pēc tā, ko esam sapratis, tas ir veids piešķirt papildus kredītus Grieķijai. Tā, eh, tas ir komisijas izpratnē. Mēs vēlētos, lai situācija darbotos savādāk, bet mēs esam eh, vajadzības spiesti un mums ir šie līdzekļi nepieciešama. Komisija solīja, ka NVO nesaņems līdzekļus, lai darītu, ko tās vēlas, bet šīs organizācijas saņem naudu, lai veiktu darbības, kas ir paredzētas valsts nacionālajā plānā, lai katrs te darītu to, kas e, tam ienāk prātā. Ikvienam būs jābalstās uz nacionālo plānu. Ean... Vozenbergas e, kundze pilnīgi pareizi norādīja, ka juridiskā un nevis ideoloģiskā līmenī vai labās gribas līmenī. Nedrīkst jaukt bēgļus mm, un ekonomiskos migrantus. Uh, Katrai valstī, vai tas tai patīk vai nē, ir jāņem šis aspekts vērā. Tieši tas pats notiek arī Grieķijā. Tālāk. Šī likuma interpretācija situāciju apgrūtina. Es nevaru norādīt, kas ir jāapņemas darīt Eiropas Savienībai. Es atbalstu jūsu bažas par galīgo lēmumu. Ja galīgais lēmums būs nepareizs, tad man, tad es atbalstu jūsu paustās bažas pār to pie tā piemērošana, tāpēc es jūs aicinu izdarīt spiedienu uz savām valdībām, lai tās izdarītu. Savukārt spiedienu uz um, pārvietošanas eh, jautājumiem. Eh, tālāk par Avramopulos pievilētajiem sešiem tūkstošiem mēnesī. Mūsuprāt, šis ir saprātīgs skaitlis, tas varētu tikt īstenots. Strādāsim ar to, kāpēc pēkšņi ir eh, pieaudzis bēgļu skaits. Man tika uzdots jautājums. Es vairs neatceros, kurš šo jautājumu uzdeva. Pavasarī. Islāma valsts eh, ieņēma Palmīru, pēc tam krita Alepo. Jūnijā Eh, tika pārtraukta apvienoto nāciju pārtiks palīdzības programma. Un eh, bēgļi saņem tikai pusi šobrīd. Skolas tiek slēgtas. Septembrī bija eh, augstākais punkts bēgļu pieplūdumā, līdz ar to ir daudz ārēji faktori, kas var situāciju ietekmēt. Tāpēc šeit ir nepieciešams patiesas Eiropas risinājums. Tālāk vairāki deputāti runāja arī par legālo imigrāciju. Manuprāt, mūsu viedoklis šeit ir skaidrs. Ja mēs neizveidosim legālus migrācijas ceļus, tad problēma tikai sāsināsies. It īpaši e, tas attiecas uz nelegālajiem ceļiem. Tā ir ierasta prakse. Ir pētījumi, veseli zinātniski darbi. Šajā sakarā šo jautājumu pēta universitātēs. Un tas ir rezultāts, pie kā ir nonākusi Eiropa ar vienpusējām darbībām. Legālo ceļu samazināšana palielina nelegālo imigrāciju. E, šobrīd nav nevienas Eiropas valsts, kura nebūvētu kādu sienu gadījumam, ja kāds gribētu to e, tai pārkāpt. Atkārtoju vēlreiz, ka Grieķijai nav nolūka. No veicināt nelegālo imigrāciju. Mēs, protams, viņus neuzņemsim ar elektrošoku, un mums nav e, nolūka problēma pārcelt uz kaimiņu valstīm. kaut kas pieminēja šajā sakarā Austrāliju. Austrālija ir vissliktākais piemērs. Austrālija gremdē kuģus, Austrālija nosūta cilvēkus, izsūta uz neapdzīvotām salām un saskaņā ar e, e, līgumiem šeit es domāju par līgumu par aborigēniem Austrālijas iekarošanas laikā mēs esam līdzīgā situācijā. Mēs esam pilnīgi pret šādu pieeju. Un mēs savu pieju nesam mainījuši, neraugoties uz kritiku. Front, tālāk Frontex un Grieķijas robežas. Tad, kad e, citas valstis saka, ka Grieķija nespēja nosargāt savas robežas, tad mēs norādām, ka Frontex nespēja nosargāt Grieķiju, jo Grieķijas robežsargi, Grieķijas spēki, kas strādā. E, piekrasta apsardzes sadarbojas ar Frontex un darbojas roku rokā ar Frontexu. E, šis ir mīts, kas tiek izmantots, e, lai varētu e, apsūdzēt Grieķiju visos iespējamos veidos. Kādu dienu es uzņēmu 28 Eiropas valstu vētniekus Mēs apmeklējām hotspotu, mēs apmeklējām, mēs devāmies jūrā krastapsardzes kuģi, un šajā brīdī bija uh, kuģi, kuri ieradās no Turcijas puses. Mēs aicinājām bēstniekus um, izvērtēt situāciju. Mēs nevarējām viņus grūst atpakaļ jūrā. Grieķija piemēro jūras tiesības Ženēvas konvenciju, attiecībā uz glābšanu jūrā. Ja ir jānodrošina ja glābšana Grieķijas ūdeņos, tad cilvēki ir jāved uz cietzem, un cietzem, kur mēs varam viņus vest, ir pie mums. tālāk NATO ietvaros e, izdarīt spiedienu uz Turcijas robežsargiem, lai nosūt, tiktu nosūtīti šie e, peltlīdzekļi uz Turciju, bet e, šī sistēma nedarbojās. Mūsuprāt, vienošanās ar Turciju ir ļoti svarīga. Bet iesākumā ir jāsamazina plūsmas pretējā gadījumā E, tās kļūs par ļoti, par pārliecīgi lielu nolīgumu sastāvdaļu. Ir vispirms jāsakārto lietas e, tik tālu. Tālāk e, kāds Spānijas deputāts šķiet, tas bijāt, jūs runāja par hotspotiem. Es nosaukšu jums uh, E, piemēru par palīdzību hotspotiem. Hotspots tas ir mehānisms, kas ir noderīgs. Vai tas darbojas labi? Es, e, es tā domāju. Ko, e, kādus padomus lēmumus mēs vēlamies redzēt? Mēs vēlamies, lai tiktu izveidots legāls ceļš un relokalizācija un reinstalācija. Kādus, ko jūs mums eh, piedāvājat? Atpakaļ uzņemšanu un neko citu. Kā to, ko padomu pieņēma jau septembrī pagājušajā gadā, neko citu. Un vienošanās ar Turciju šeit ietilptu. Mēs vēlamies legālu ceļu un vēlamies, lai bēgļu jautājums kļūtu par Eiropas problēmu. Tā nav e, Grieķijas problēma. Iespējams, ka Grieķijā to mēs varam e, risināt e, un mēs to varam darīt, bet ar to nebūs pietiekami par ekonomiskiem jautājumiem mēs runājām, tālāk stingrā staupības programma Grieķijā ļoti apgrūtina bēgļu problēmas pārvaldīšanu. Mēs izjūtam spiedienu no ksenofobiski noskaņotiem politiķiem, tāpat arī ir skaidrs, ka Eiropa saskars ar šādām ksenofobām eh, praksēm, Eiropa, kas atrodas bīstamā situācija, apgaismības, eh, Eiropa no jauna riskē nu, nokļūt viduslaika Eiropā. Bet uzklausot jūsu jautājumus, es redzu, ka neviens šeit to nevēlas. Tālāk vienošanās ar Turciju. Mēs vēlamies vienošanos ar Turciju. Turcija ir jābūt daļai no problēmas un daļai no risinājuma. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt uz vairākiem punktiem. E, šaubīties par kapacitāti izpildīt šos lēmumus. Mēs vēlamies, lai tiktu panākta vienošanās ar Turciju saskaņā ar vadlīnijām, kas ieskicētas pēdējo samitu laikā, un eh, lai varētu garantēt cilvēku tiesības un legālās procedūras. Tādējādi pat tie, kas ir pret eh, šādu vienošanos, palīdzēs nodrošināt labāku cilvēktiesību ievērošanu ikvienam migrantam un bēglim, lai katrs saņemtu to, kas viņam pienāks, un lai viņa tiesības netiktu pārkāptas. Mēs nepārtraukti e, nosodām bijušās Maķedonijas, Dienvidslāvijas republikas e, pieļautos pārkāpumus, un arī ir skaidrs, ka iespēju robežās mēs e, pieprasīsim, lai Balkānu ceļš paliek atvērts, kamēr tiek izveidots legāls ceļš. Mūsu balss nav uh, e, līdz šim tikusi sadzirdēts. Tālāk humanā palī, palī, palīdzība un NVO. Šeit situācija ir ļoti sarežģīta. Gadu gaitā es brīvprātīgi strādāju ar e, starptautiskām organizācijām, ar NVO. Es to darīju brīvprātīgi. E, krīzes sākumā bija trūkumi no e, valdības puses citas problēmas. Tā tas vienmēr notiek. Savienotajās valstīs ar Katrīnu eh, notika tieši tas pats. Savukārt, kamēr vieni mēģina piemēroties eh, hausam, NVO darbojas. mēs redzam, kāda situācija ir bijusi šajā Dienvidslāvijas e, republikā Maķedonijā, un mēs redzam, kādi tur ir pārkāpumi. Nu, no, šķiet, ka atbildējis visiem jautājumiem. Paldies par uzmanību. Paldies, kolēģi. Es gribēju tikai pateikt, tie bija koordinatori, kas lēma jūs uzlūgt šodien uz komiteju, un uh, Ernsta Skundze, goja grupas koordinatori, arī uh, motivēja šo aicināšanu, un patiešām ir ļoti jauki, ka kas tāds notiek, un šīs diskusijas bija ļoti vērtīgas, un jūs kā ministrs ļoti labi izprotat situāciju, un jūs varbūt varat arī tad labāk mūs saprast pēc šīm diskusijām. Jūs, mēs ļoti labi apzināmies, kādi riski slēpjas šajā darījumā ar Turciju. Mēs uh, saprotam arī uh, šos slēptos akmeņus Dublīnas regulā. Mēs esam šeit ievēlēti, lai strādātu pilsoņu labā, un, protams, jums arī uh, Ir jāsaprot, ka uh, uzņemot tādu augstu raudzes viesi, deputātiem ir ļoti daudz jautājumu. Es ceru, jūs arī dosieties projām tāds bagātinātāks un. Esmu patiešām ļoti priecīgs, ka jūs ieradāties un. Jūs bijāt arī ļoti izturīgs, 25 jautājumus jūs atbildējāt pietiekam īsā laikā. Liels paldies kolēģiem! Jā, nu mēs esam pamatīgi iekavējuši, es nezinu, kā mēs tiksim cauri visiem darba kārtības punktiem un novēlu jums visu to labāko šajos tik grūtajos laikos bet ceru, ka mums izdosies kopīgi atrast risinājums. Paldies! Thank you. This is up there. Colleagues, um, sorry for the slight bit. Paldies. We, um... Kolēģi, 15. darba kārtības punkts. Turpināsim. Es atvainojos par kavēšanos. Tātad 29. septembrī tika uzdots uh, jautājums komisijai par uh, bēgļu krīzes ietiekmi uz uh, grieķu ekonomiku. Došu jums vārdu un tad došu vārdu arī komisijas pārstāvjiem lūdzu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την ευγένειά σας. Paldies, priekšsēdētāji, saka Hudiskungs, paldies par jūsu lepnajiem vārdiem. Tas ir jautājums, par kuru mēs diskutējam jau kādu brīdi, un es domāju, kolēģi arī saprot, kādēļ šāds jautājums vispār tika uzdots, un 30. pants, 4. Eh, punkts bija jāizmanto. Es uzdevu jautājumu komisijai 29. septembrī, nu, un atbildēja vajadzēja tikt sniegta, vajadzēja būt tikt sniegtai jau sen, jo četru mēnešu laikā uz šādiem jautājumiem ir jāatbild saskaņā ar reglamentu parlamentu. Šis jautājums tika iekļauts darba kārtībā un tagad gribēju pateikt kaut ko par eh, kavēšanos no komisijas puses. Tātad tika runāts par eh, palīdzības, eventuālu palīdzības sniegšanu Grieķu salām, kam ir jāuzņem tik daudz cilvēku eh, kopš eh, bēgļu krīzes sākuma. Mēs te nerunājam par palīdzību, kas tiek sniegta uzņemšanā, bet gan par tādām tālāk ejošām krīzes sekām. Kopš 2015. gada septembra uh, Komisija runā par Grieķijas valdības ziņojumu, kurā ir runāts par ekonomiskajām sekām, ņemot vērā bēgļu lielo pieplūdumu Eiropā. Egejas salās nu, tagad uh, ir daudz mazāk turistu, uh, eh, jo Grieķijai eh, turisms ir viens no galvenajiem ienākuma avotiem, un, protams, tas rada liels problēmas. Daudzi lidojumi arī vienkārši tiek anulēti uz šīm salām, kur kādreiz ieradās daudz turistu. Un es gribēju pavaicāt, vai komisija ir uh, sapratusi, ka ir šāda liela ietekme uz Grieķijas tautsaimniecību, un uh, vai tā vēl joprojām nav gatava reaģēt. 17. februārī es beidzot saņēmu atbildi, bet tāpat nav tāda patiesa atbildi, tādēļ es pieprasīju, lai šī procedūra tiktu pieminēta arī komitejā. Jāsaka, ka komisija tā īsti neatbildēja uz manu jautājumu, viņa nerunāja par to, kā mūsu ekonomika ietekmē šie lielie bēgļu skaitļi. Un jāsaka, ka netika ņemta vērā šī ārkārtas situācija. Uh, Mēs te runājam arī par uh, bēgļu krīzes ietekmi uz visu ekonomiku Egejas jūras salās un bija arī starptautiskas organizācijas, kas mums sniedza palīdzību, bet īstenībā tam nav sakara ar man jautājumu. Nu, komisija to ir minējusi savā atbildē, bet es gribēju runāt par reģionālo atbalstu šīm salām, kas ir cietušas visvairāk. Nu, un tas ir kas cits. Tas nav bēgļu krīzes eh, vispārīgs risinājums. Un ja komisija ir reaģējusi tik vēlu, nu tad īstenībā tas tikai veicina ksenofobiju Grieķijā. Un tālāk arī par PVN paaugstināšanu. Komisija paredzēja palīdzību reģionālās attīstības programmā, varbūt saskaņā ar vienošanos, kas tika panākt ar Grieķijas valdību, un tiek domāts arī par iespējamu bēgļu atgriešanu Turcijā. Protams, šo programmu īstenošana prasa daudz laika, es atvainojos, ka runāju tik ilgi, bet es ievēroju reglamentā teikto. Paldies, bet gribēju komisijai teikt, saka priekšsēdētājs, ka ir neapmierinātība par procedūras ievērošanu vai pareizāk sakot neievērošanu. Un kolēģis arī ļoti labi atspoguļoja, uz kuriem jautājumiem īsti nav atbildēts. Es atvainojos, mums nav daudz laika, esiet lakoniski un atbildiet uz galvenajiem Huntis kungu uzdotajiem jautājumiem. Kurš tad uzņemsies šo uzdevumu? Kurš tad atbildēs? Izlemiet paši. Vai jūs neesat lēmuši? Uh, sorry, we... Es atvainojos. Mēs nedaudz sadalīsim darbu, jo tika uzdoti divi jautājumi. Nu, pārāk daudz nedaliet saka priekšsēdētājs, tātad par kavēšanos mēs atvainojamies. Uh, Eh, mēs sarakstījāmies ar jums un pirmo vicepriekšstādātāju komisijā. Šis ir jautājums, ko uztveram ļoti nopietni. Nu, kā mēs varam aizbildināt savu kavēšanos? Jāsaka, ka pagājušajā gadā mums tika iesniegts pat dubults jautājums skaits salīdzinājumā ar citiem gadiem, bet nu mēs strādājam vajag sviedros. Un tagad došu eh, vārdu kolēģim par jautājumu būtību. Sveicināti! ja mēs runājam par jautājumu saturu, mēs to uztvērām tā. Nu, varbūt, ka ir bijis, ir bijis neliels pārpratums. Tātad mēs domājam, ka ir jārunā par EFOR piedāvāto finansu, finanšu atbalstu, kas bija domāts, lai tiktu galā ar šo bēgļu radīto spiedienu, un tā mēs arī atbildējam šādā garā un divi iekšlietu fondi, e NF un ASF, tika izmantoti un tika piesaistīts arī vēl papildus finansējums uh, saskaņā ar uh, papildus vēl nacionālajām programmām. Un uh, pagājuši gadu tika apmēram 50 miljonu apmērā sniegt šāds finansiālais atbalsts. Nu, atbildēt ir 30 miljoni, bet īstenībā šī summa pat ir ievērojamāka. Un, ja pareizi sapratu, ja mēs runājam par palīdzību Egejas salām, lai varētu, nu, kaut kā atvesaļot ekonomiku un turismu nozara šajā teritorijā, domāju, ka varbūt atbildi varētu papildināt kolēģi, kas vairāk strādā pie ESIF un struktūra fondu administrēšanas. Nu, man nav pilnvaru atbildēt viņu vārdā. Es strādāju Home ģenerāla direkcijā, bet reģionālās operatīvās programmas, kas ir paredzēts salu reģioniem, uh, Tātad tur ir 13, ja nemaldos, uh, operatīvās programmas veltītas salu reģioniem. Domāju, ka šīs programmas varētu attiecīgi pielāgot, ņemot vērā Grieķijas akūtās vajadzības šobrīd. Un Es, protams, ļoti labi saprotu arī deputātu paustās raizes, bet tagad uh, likšu punktu savai runai, jo man nav vēl papildus informācijas par šo fondu. Okay, um, colleagues, because of the um, time... Paldies, kolēģi, ņemot vērā to, ka mūsu rīcībā vairs nav daudz laika. Ar šo jā, atbildi mums šodien būs jāsamierinās. Kolēģi. Jā, nu, šī nav pirmā reize, kad jautājums tiek uzdots komisijai, un procedūras nevienmēr vainagojas ar sajūsmu no deputāta puses. Huntis punkts, nu, lūdzu, ļoti, ļoti īsi, jo, nu, mums laika vispār vairs nav. Vienu minūtu, lūdzu, būšu jums pateicīgs. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, αν επανέλαβα το περιεχόμενο της ερώτησης είναι για να κατα... Paldies. Jā, jāsaka, ka kolēģiem vajadzētu saprast, par ko tad mēs šeit diskutējam, bet šeit nebija diskusijas starp manu komisiju. Jāsaka, nu, ka atbildi, ko saņēmām, eh, tās varbūt nepilnīgums eh, nebūtu jānoveļ uz eh, klātesošiem komisijas darboņiem, bet mums ir jāparunā. Uh, kā uzlabot komisijas darba efektivitāti. Tikai piecus uh, jautājumus vidēji uzdodam mēnesī. Nu, nav nekāda pamatojuma uh, tik ilgai laika nobīdēji. Nu, mēs vēlamies saņemt atbildes. Dažreiz komisija vispār neatbild uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, bet ja mēs vēlamies savu darbu, kā uh, izpildu var veikt pietiekami efektīvi, ir jāstrādā labāk. Un jāsaka, ka komisija vienmēr, kad viņiem uzdod jautājumu, saka, jā, jā, mēs uz to atbildēsim, un tad dod ļoti izvairīgas atbildes. Es te runāju par reģionālo politiku, politiku, kas veltīta salām. Mēs par to esam jau gana daudz diskutējuši. Uh, reģionālajai politikai un uh, citām politikām ir jāņem vērā migrācijas krīzes ietekmu uz ekonomiku Grieķijā. Paldies, Hunks kungs, jūs patiešām uh, ļoti labi argumentējāt. Paldies jums par to. Un tagad 16. darbkārtības punkts. DFS pārskatīšana 14. līdz 20. gads komisijas priekšlikums. Atzinumi ir sagatavojis Laura Kēja no FDD grupas. Tagad mums jāizskata atzinuma uzmetums, grozījumi ir jāiegriez, jāiesniedz uh, līdz uh, marta beigām, un es došu vārdu tad referentē un pēc tam arī ēnu referentiem. Jā, bet nu arī uh, visai lakoniski, visai āši tas būs jādara. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Jāsaka, ka šis ir ļoti sarežģīts uh, laiks, uh, sarežģīti apstākļi, mēs piedzīvojam ekonomisko krīzi, ir jātaupa un uh, dalību valstīm ir jāievēro taupības programmas, daudzās valstīs plosās kāri, arī ļoti tuvu mūsu robežām tūkstošiem bēgļu, kas meklē uh, drošu mājvietu Un jāsaka, ka DFS ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības rīcībā esošs instruments, lai varētu labāk nospraust uh, mums svarīgās prioritātes un cīnīties pret uzglūnošiem izaicinājumiem. Es esmu savā atzinumā uh, mēģinājis pievērsties tam, kā varbūt uh, garantēt vairāk tiesiskumu un drošību. Jāsaka, ka elastības mehānismi nav gana elastīgi un ir jābūt iespējai izmantot arī papildus finansējumu. Mm, protams, katru dienu rodas jaunas vajadzības arī bēgļu krīzes sakarā un uh, Mums viss šīs vajadzības ir jāfinansē. Arī, piemēram, Frontex eh, ir nepieciešama papildus līdzekļi, lai labāk tiktu galā ar krīzi. Mēs nevaram aizslēgt Eiropas Savienības uh, robežas. Uh, Mums ir jādomā par pārvietošanas mehānismu izveidi, ir uh, jāstrādā pie integrācijas un jāizvairās no rasismu un ksenofobijas dalību valstīs. Un ir uh, izveidots īpašs uh, fonds uh, bēgļu glābšanai jūrā, tam ir nepieciešams vairāk uh, finansējuma. Uh, Jāsaka, es šeit arī eh, esmu kritizējis to, ka 3 miljārdi eiro tika atvēlēti Turcijai, lai labāk administrētu, lai labāk menedžētu šīs bēgļu traumas. Un jāsaka, ka tas īstenībā apdrauda mūsu līdz šim spēkā esošos mehānismus. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu situāciju. Mums ir jārīkojas eh, gan humānā, gan politiskā plāksnē. Un, manuprāt, mums ir jābūt tādiem kā flagmaņiem sarunās, kas notiks 2017. gadā. Tieši tādēļ es eh, ļoti spēcīgi apšābu to, ka šie līdzekļi tiks eh, nekavējoties izmantoti, lai palīdzētu bēgļu kopienai. Īstenībā Turcijas valdība šos līdzekļus mēģinās izmantot tādiem mērķiem, kam nav nekāda sakara ar bēgļu uzņemšanu. Tādēļ vajadzētu izveidot mehānismu, kas kontrolētu šo līdzekļu tērēšanu. Un es nedomāju, ka migrācijas krīze beigsies kuru katru brīdi. E, tieši pretēji situācija varētu vēl pasliktināties. Un šī iemesla dēļ Eiropai ir jābūt avangardā un jādomā, ko darīt arī 2017. gadā ir e, jābūt augstākam elastības līmenim, lai mēs pietiekam ātri un efektīvi varētu reaģēt uz jauna veida izaicinājumiem. Un es domāju, ka arī kolēģi ir noteikti jāuzklājusa. Es um, ar prieku iepazīšos ar viņu sagatavotiem grozījumiem un labi sadarbojoties, mēs varam nonākt pie tādas uh, labas argumentētas pozīcijas. Paldies! Kolēģi, uh, jā, nu, izsakieties ātri, došu vārdu tikai ēnu referentiem. Judīt, jūs esat viena no viņiem, vai vēlties runāt? Ļoti īsi, bet, protams, ir ļoti pieklājīgi strādāt tā, kā tas ir ierasts un dot vārdu arī ēnu referentiem. Jā, es pilnībā piekrītu uh, autoris uh, domām par pātvērumu un migrāciju un jāsaka, ka ESO ir izdevuši jau gada budžetu un ja mēs vēlamies labāk reģistrēt šos uh, bēgļus Grieķijā, piedāvāt viņiem normāls dzīves apstākļus, tad ir nepieciešams papildus finansējums. Un jāpasaka varbūt arī daži vārdi par humanitāro palīdzību Grieķijai. 700 miljoniem eiro turpmāko gadu laikā, jo mums īsti nav skaidrs, kur ņemt šo naudu, no kurienes tā nāks. Es nezinu, vai mēs varēsim atbildēt uz šo jautājumu, bet nu vismaz varam to uzdot rakstītā veidā uz papīra, lai šī humanitārā palīdzība patiešām vainagotos panākumiem. Nu, tā ir nepieciešama līdzekļi. Es uh, ar prieku ar jums sadarbojos, Agējas kundze, ir ļoti labi, ka jūs šeit pieminējat bēgļu krīzi un nu, ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību. Paldies! Daniels Jotilds, SD grupa. Grazie, prezidente. Anch'io intendo. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu vispirms pateikties referentiem par paveikto darbu. Mēs eh, arī gribam dot savu ieguldījumu šajā darbā. Gribētu šeit uzsvērt vairākus elementus. Pirmkārt, ierobežojumi trešajā sadaļā tur būtu jāparedz palielinājums un mums vajadzētu lielāku elastību. 2013. gadā mēs jau teicām, ka e MSR tika veidots eh, tad, kad situācija vēl nebija tik dramatiska kā šobrīd. Un elastībai ir arī jātiek pilnībā izmantotai arī klauzula par ārkārtas apstākļiem jo īpaši tajās valstīs, kurām ir jāuzņem īpaši daudz bēgļu, kamēr mums nav pietiekami līdzekļi un jauni finanšu instrumenti. Tad vēl dažas pārdomas par eh, atzinumu, ko gribētu uzsvērt. Es domāju, ka mūsu atzinumam eh, budžeta komitejai būtu jābūt drosmīgam. Mums vajadzētu varbūt um, arī terminoloģiski būt drosmīgākiem un nerunāt tikai teorētiski par šo ārkārtas situāciju. Mums vajadzētu iesniegt dokumentu, kurā mēs runājam ne tikai par krīzi, patvērumu vai bēgļu krīzi, bet par migrācijas normalizāciju. Mums uh, šīs migrācijas plūsmas, kas visu laiku pastāv, eh, ir jāieplāno tās nākotnē, jo zinām, ka tas turpināsiem un tas nevar visu laiku tikt risināts ārkārtas eh, situācijas statusā. Otrs ieteikums par uh, nošķīrumu starp drošības jautājumiem uh, un eh, patvērumu un bēgļu jautājumiem. Arī šādā atzinumā tas ir jānošķir un to nevar sajaukt. Arī budžeta ziņā tas ir jāskat atsevišķi. Un pie tā noteikti mēs varam strādāt. Vismaz es eh, augstu novērtēju šo teksta daļu par Turciju, jo īpaši, kas tiek teica, ziņojumā, nevis tikai atzinuma projektā. Nav pieņemami, ka pirms šīs vienošanās ar Turciju, ka tur, eh, zinām, elementi tiek izslēgti, un ka šeit vienkārši tiek radīts instruments ārpus budžeta. Es domāju, ka par to pēc iespējas drosmīgāk būtu jārunā atzinumā. Mums vajadzētu tādu drosmīgu atzinumu iesniegt budžeta komitejai. Lielas paldies! Ja tas ir viss, tad var pateikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. aprīlis 12. un 30. maijā būs pieņemšana Libē un uh, pieņemšana Eh, budžetā būs 16. jūnijā. Paldies referentam un ēnu referentiem. Kolēģi, tagad pāriesim pie nākamā 17. punkta, kas ir paredzēts pussešos um, Itālijas parlamenta izmeklēšanas komiteja attiecībā uz organizācijām, kas saistīts ar mafiju un citām kriminālām organizācijām. Lauristīnas kundze ir piekritusi vadīt šo sēdes daļu. Paldies viņai par to. Uh, Dargie kolēģi, pēdējais darbkārtības punkts, tā ir viedokļu apmaiņa ar Frozi Pondiju kundzi, kas vada Itālijas parlamenta izmeklēšanas komitejā attiecībā uz organizācijām, kas saistīts ar mafiju un citām kriminālām organizācijām. Paldies, Bindī kundze, ka jūs esat uh, kopā ar mums šodien šajā laikā. Ir prieks ar jums atkal diskutēt, jo mums jau ir bijusi iespēja ar Bindī kundzi diskutēt. Un es eh, ceru, ka mēs varam turpināt šos regulāros kontaktus, eh, kas noteikti dod ieguldījumu arī mūsu darbām. Sastībā ar mūsu pašu darbu šajā jautājumā mūsu komiteja šobrīd skata vairākus eh, likumdošanas uh, Uh, aktus, kur ir runa par Eiropas prokurora biro izveidi un Eirojust reformu, bet uh, ir arī saistīta ar terorismu apkarošanu un uh, stratēģisku darbu pie organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas šeit. Ferēras kundze ir referente. Runājot par Krim ieteikumu ieviešanu attiecībā uz akt, rīcības prioritizēšanu galvenajos jomās cīņā pret korupciju un organizēto noziedzību. Tātad šeit mēs jau esam iekavējuši un laika nav daudz un bez kavēšanās, tāpēc došu uzreiz jums vārdu jūsu prezentācijai. Jums ir maksimāli 15 minūtes un tad mums izteiksies arī referents un līdzreferenti. Un cerams, mēs uh, varēsim pabeigt saskaņā ar paredzēto grafiku. Jau tagad esam 6 minūtes iekavējuši. Lūdzu, Bindī kundze. Grazie, prezidenti. Paldies, priekšsēdētāji. Man un uh, visai delegācijai ir patiesas gods tikt uzņemtiem Lībe komitejā. Mēs jau esam tikušies. Pirms um, nedaudz vairāk nekā gada un uh, apstākļos kad mēs lūdzām parlamentu neatteikties no iepriekšējā sasaukumā paveiktajiem, lai varētu sagatavot eh, augsti novērtētu ziņojumu. Mūsu lūgums bija ambiciozs, mēs lūdzām izveidot jaunu komisiju, kas būtu nodarbotos ar cīņu pret mafioza veida kri organizēto noziedzību. Mēs lūdzām iecelt pastāvīgo referentu. Mēs uzskatām, ka šie pirmie soļi un Laura deputāts Ferrāras ziņojums, kas ir devis augļus, uz kuru mēs vēlētos rieģēt. Tāpat arī jūsu paveiktais parāda, ka Eiropas parlaments pievērš lielu uzmanību šim jautājumam. Mēs uzskatām, ka tas ir patiesi izaicinājums ne tikai Itālijai vien, kas ir um, daudzu mafiozo raksturu organizāciju izcelsmes zem, bet tas ir izaicinājums visai Eiropai un caur Eiropu visai mūsu planētai jo pēc mūsu lūguma un pēc šogad apstiprinātā ziņojuma, kurš tika piedāvāts, lai labāk izprastu mafiozās parādības, kļūst aizvien skaidrāks, ka mafija ir kļūsi, kļūst par starptautisku parādību un caur mafiozām metodēm. Eh, tai izdevā, izdodas eh, pakļaut pasaules ekonomiku Itālijā. Mēs varam balstīties uz efektīviem juridiskiem un represīviem instrumentiem, kas dod labus rezultātus. Pateicoties mūsu likumdošanas specializācijai, mūsu tiesnešu darbiem, darbam un mūsu e, policijas spēkiem. Bet mēs uzskatām, ka cīņai pret mafiju ir jānorit visas Eiropas un pat visas pasaules mērogā. Šis aspekts visai labi tiek parādīts dokumentā, ko ir sagatavojusi deputāta Ferrārā, un mēs uzskatām, ka atsevišķi aspekti ir jāpasvītro, ir labāk jāapzinās. Šie jautājumi nedrīkst aprobežoties tikai ar cīņu pret pārkāpumiem, bet ir arī jācīnās pret mafioza veida apvienībām. Šādam pārkāpumu veidam ir jābūt apskatītam Eiropas likumdošanā. Un Eiropas parlamentam ir jāizmanto visa ietekme, lai panāktu šo rezultātu. Kļūst aizvien skaidrāks, ka piedarība mafiozai organizācijai izraisa iesaistīšanos un pakļaušanos kriminālā noziedzīgām struktūrām, kas un kārtībai, kas ir pretrunā ar mūsu vērtībām. Turklāt, pateicoties uh, šādām parādībām, mafiozām struktūrām, mafija ir izdevies gūt lielu ietekmi daudzās pasaules daļās. Pēc mūsu veiktās analīzes ir skaidrs, cik lielā mērā šajā dokumentā ir bijis iespējams izcelt to, kā šī mafija Eh, veidojas, attīstas, neatsakās no vardarbības, iebiedēšanas. Vardarbība ir šo mafiozo struktūru darbības pamatā. Un aizvien vairāk tas, tā, eh, šīs parādības skar mūsu mūsu sabiedrībai ļoti būtiskus sektorus pārvaldīt veselas nozars ekonomikā, korumpēt eh, profesionāļus, finanšu operatorus un ar līdzekļiem, kas ir iegūti no nelegālām darbībām, tiek ietekmētas mūsu valstu ekonomikas kopumā. Vardarbība Eh, tiek paturēta kā rezervas iespēja, ko var piemērot eh, politiķi, pret attiecībā pret politiķiem, pret ekonomikas operatoriem, un šo aspektu nedrīkst igno, ignorēt. Un domāju, ka tas ir ļoti labi parādīts sagatavošanas dokumentā, un tas rada ciešas saiknes starp mafiju un korupciju. Korupcija ir kļuvusi par patiesu mafijas ieroci. Tā pret to ir jāvēršas eh, tieši tādā pat veidā, kā mēs apkarojam mafijas vardarbību. Vēl viens būtisks aspekts. attiecas uz darbības jomu jāpatur prātā, ka organizētā noziedzība kura ir skārus daudz jomas, tomēr ir jākoncentrējas uz vēl eh, vairākām jomām. Tas attiecas uz narkotiku, kontrabandu, tas attiektos savukārt uz visu mafiju. Drangeta, kura izveidojās Kalabrijā, ir klātesoša tur, kur tiek audzētas narkotikas, kur tās tiek transportētas, nogādātas un pēc vienošanās ar citām mafijām veids narkotiku izplatīšanu. Šeit ir ārkārtīgi liela naudas summa, kas tiek iegūta caur narkotiku tirgu, kas atbilst vienas valsts IKP un pēc tam šī summa tiek iepludināta legālajā ekonomikā un ietekmē to visu tā pasaulē. Es domāju, ka šīs narkotikas ir jākonfiscē un nedrīkst pieļaut legālās ekonomikas tīklojuma ietekmēšanu. Tālāk es gribētu runāt par Eiropā un pasaulē esošu parādību, kas ir lauksaimniecības un pārtiks produktu viltojumi. 2 līdz 7% no pasaules tiešniecības apjoma. Un šeit mafijai ir izdevies ietekmēt taiskaitā sabiedrības veselība. Šī joma ir nozīmīga ekonomikas nozara daudzām Eiropas valstīm, tā skaitā arī daudzām trūcīgām valstīm. Un šī parādība ir ar ietekmi arī uz mūsu veselības vēlētos, lai šīs jomas tiktu saistītas, jo nereti arī mūsu valstī ir pieejami, pieejams izmeklēšanas, ko veic ne tikai prokurori. Vēl viens aspekts, kas, manuprāt, ir būtisks, ir eh, saikne starp mafiju un terorismu. Tāpat ir arī imigrācijas jautājumi, cilvēktirzniecības jautājumi, kas ir cieši saistīti. Mēs no savas pieredzes zinām, ka mafija vienmēr ir bijusi saistīta ar terorismu. Iespējams, ka tas ir viens no terorisma finansējuma avotiem. Eiropa šobrīd ir iesaistījusies tajā, ko varam dēvēt par patiesu karu, uh, Un, manuprāt, ja mēs izlēmīgi vēlamies cīnīties un apkarot terorismu Eiropai, ir jāvēršās pret tiem, kas finansē terorismu, tā izskaitā mafiju. Itālijas pieredze mums ir devusi iespēju uzvarēt terorismu pēc dramatiskiem gadiem. Mums ir izdevies iznē, iznīdēt šo parādību, tajā pašā laikā respektējot mūsu demokrātisko iekārtu. Bet viena eh, no problēmām, ar kurām mēs saskārāmies, bija saikne starp terorismu un mafiju. Un vēl šobrīd terorisma izaicinājums ir saistīts ar pastāvošo saistību starp mafiju un terorismu. Varbūt kādu dienu mēs meklēsim iespēju Eiropai atrast savus ideālus, redzējumu, nākotnes perspektīvu. Mēs uzskatām, ka cīņa pret mafiju, terorismu gan represīvā veidā, bet it īpaši preventīvā veidā varētu nozīmēt jaunu misiju mūsu kontinentam, lai atbalstītu Eiropas ideju. Tāpēc mēs aicinām parlamentam pievērst vairāk, uzmanību vairākiem aspektiem Eiropas institūcijās. Es aicinātu jūs izveidot Eiropas eh, prokuratūru, lai varētu definēt eh, mafiozas eh, apvienības pārkāpumu un veikt specifiskos izmeklēšanas nepieļaut iespiešanos. Um, atsevišķi eh, konkrētās nozareis un ir nepieciešams eh, iz, izcelt visas sadarbības iespējas, padarīt, paredzēt eh, arī preventīvos līdzekļus, taiskaitā mantas konfiskāciju un aizsargāt, kā mēs to redzam referenta dokumentā, uh, tie justīcijas darbiniekus un lieciniekus. Tāpat mēs arī lūdzam Eiropas parlamentu caur asociatīviem pasākumiem, caur citiem politiskiem pasākumiem vērsties pret mafiozām struktūrām, jo tā dzīvo ne tikai savā pasaulē, bet arī mūsu pasaulē. Tāpēc ir būtiski veidot ne tikai likumdošanu, bet arī e, modru Eiropas sabiedrību, lai tā varētu atzīt mafijas e, klātbūtni un lai tā adekvāti vērstos pret to. Ja mafija spēja paslēpt nelikumību likumībā, tad mums ir jādomā par to, kā mēs savā ikdienā, profesionālajā darbā, mūsu pilsoniskajā dzīvē varam šos jautājumus nodrošināt, jo mafiozās apvienības nevar e, šādos apstākļos veidoties un plaukt, jo tas radītu nopietnas e, problēmas. Paldies par šo viedokļu apmaiņu balstoties uz referenta dokumentu un uz budžeta komitejas atzinumu. It īpaši tajā, kas attiecas uz iespēju turpināt uh, iesākt to darbu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Vindīko, un pilnīgi noteikti mēs atbalstām ļoti. Uh, nozīmīgo darbu, un tagad vārds referentē Laurai Ferrārai. Grazie Presidente, e grazie a tutti i componenti della Commissione. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem antimafijas komitejas locekļiem, kas šovakar vēl joprojām atrodas zālē. Nu, man ir žēl, ka zāle ir tāda patukša, jo daudzi kolēģi Eh, kas tagad atrodas zālē, īstenībā ir Itāļu izcelsmes. Nu jā, to varētu arī zināmā mērā izskaidrot ar vēlo vakaru stundu, un kolēģiem ir arī vēl citi pienākumi. Bet mēs vēlamies eh, vairāk informācijas, un mēs vēlamies informēt arī pārējos, ka mafija un uh, organizētā noziedzība ir parādības, pret kurām jācīnās Eiropas līmenī. Bieži vien to uzskata tikai par tādu nacionālu jautājumu, kaut kādu vietējas dabas problēmu. Tomēr mafijas aktivitātes nepaliek tikai viens valsts robežās, nu, viņi darbojas starptautiski. Bindī kundze jau arī to teica. Un ziņojumā ir teikts, ka noteikti ir jāuzsver eh, šīs eh, noziedzīgās organizācijas eh, bīstamība. Uh, un viņi arī savā, ja tā var teikt, darbā izmanto ļoti bīstamas metodas. Viņi cilvēkus uh, var arī ļoti pamatīgi iebaidīt. Protams, ir jau arī daudz šokējuši noziegumu, ko pastrādā mafija, bet mums nevajadzētu runāt tikai par to. Ir jācīnās pret šo mafijas uzbūve organizācijas formu, un ir dalība valsts, kas eh, vēl nav guvušas pietiekam daudz pieredzes šajā jomā. Ziņojumā mēs mēģinājām radīt tādu pārskatu par šo ciešo saikni, kas pastāv starp organizēto noziedzību un korupciju, uzpērkamību, Mēs vēlamies izstrādāt priekšlikums, kas ir eh, gan praktisks dabas, gan arī ar tādu saistošu raksturu. Un eh, tieslietās ir jānosaka uh, minimāls normas, uh, piespriežot sodas uh, par organizētiem noziegumiem. Uh, Un ir jāņem vērā arī dažādi organizētās noziedzības parametri Eiropas Savienībā. Līdz šim ir bijis tā, ka organizētā noziedzība, piemēram, mafija, eh, ir eh, aplūkota atšķirīgi dalībvalstu judikatūrās. un organizētā noziedzība dažās valstīs pat, eh, nu, netiek tā pietiekam efektīvi ap, eh, apkarota. Un ir arī dalība valsts, kurās nav tādu pret mafiju vērstu struktūru. Tā tad mums vajadzētu tā eh, brašāk cīnīties pret šiem noziegumiem dalību valstīs. Viens piemērs ja nav kaut kādu minimālo sodu, minimālo normu cīņā pret organizēto noziedzību, tas jau tikai atvieglo mafijas plešanos plašumā. Un, protams, mums ir nekavējoties jārīkojas. Un ir jābūt tādai labākai, nu, krimināla likumu ah, harmonizācijai Eiropas līmenī. Es domāju, ļoti būtiski ieviest minimālās normas. Ja runājam par uh, tādiem salīdzināmiem noziegumiem, kā dabas uh, ekoloģiskie noziegumi Francijā un Itālijā, tā tad ir jābūt labām minimālajām normām, satuvinot eh, krimināla kodeksos paredzēto. Uh, Un, protams, ir jābūt arī uh, eh, liecinieku aizsardzības programmām. Bieži vien uh, šajā jomā ir daudz dažādu šķēršļu, jo šādas programmas izveids nepieciešamību daudzi nemaz neapzinās. Tiek teiks, ka attiecībā uz uh, konkrētiem noteikumiem, noziegumiem, eh, ja tie ir vērsti pret Eiropas Savienības interesēm un tā tālāk, ir iespējams piemērot arī īpašus sodus. Ja mēs runājam par administrāciju, arī administrācijā ir jābūt izmaiņām, lai varētu uzlabot sadarbību starp tieslietu iestādēm dalību valstīs un vajadzētu samazināt birokrātiskās procedūras, lai varētu labāk sadarboties ar Eiropolu, piemēram. Un e, arī dalību valstīs ir bieži vien tādi sarežģīti birokrātiskie šķēršļi. E, starp na, nacionālās aģentūras varētu, tādas kontaktu aģentūras varētu uzlabot sadarbību starp e, dalību valstīm. Bet, diemžēl, bieži vien viņu ceļā tiek uh, likti dažādi šķēršļi, tā skaitā birokrātiski. Jābūt lielākai caurskatāmībai, lai varētu vienkāršāk apmainīties ar informāciju un lai informāciju savus adresātus sasniegtu saulaicīgi, nevis tad, kad jau ir par vēlu. Ja mēs runājam par konkursu kontrolēšanu. Ir eh, jāliedz eh, uzņēmumiem, kam ir sakara ar eh, noziedzību, piedalīties konkursos publiskajā pasūtījumā un labāk jāizsako arī dažādu finanšu plūsmai, lai varētu labāk izsakot uh, saistību, mm, sadarbību ar mafiju un tā tālāk, jo dažreiz ir tā, ka šie pierādījumi netiek atzīti vienā dalību valstī un citā tie savukārt ir spēkā esoši. Ja mēs runājam par apmaiņu ar informāciju, vairākas dalība valsts, ja tās būtu izmantojušas sienas uh, informācijas kanālu, tad procedūru būtu bijis iespējams daudz ievērojamāk pātrināt tālāk konkrēti starpības jomas. Kritizējot pagājušā sasaukuma laikā pieņemto rezolūciju, um, es varu teikt, ka mēs gribējām būt ļoti, ļoti izsmeļoši, un mēs īstenībā tur ierakstījām pārāk daudz ieteikumu visās iespējamās jomās. Bet tas notika tādēļ, ka mēs gribējām eh, tur pēc iespējas izsmeļošāku informāciju iekļaut. Tagad mēs šeit esam uzsvēruši atsevišķas jomas, kurās vajadzētu kaut ko darīt. Tagad, šodien, kādas ir tās prioritātes, ko izvirzīt tieši tagad? kuras ir tās zonas, kurās galvenokārt infiltrējas organizētās noziedzības pārstāvi. Mēs šeit norādījām uz trim jomām. Tātad līdzekļu izmantošana, migrācija un vīde. Un e, vēlāk jūs varēsiet iepazīties ar e, ziņojuma e, pēdējo redakciju. Gribēju pateikties referentei par šo patiešām nozīmīgo darbu. Un turpmā es gribētu teikt, ka mums tā tad visiem ir kopīgi nolūki un šādā konstruktīvā garā mēs varam strādāt arī turpmāk un esmu pašpaļāvīga, ka tā tas arī notiks. Paldies, Erārs Kundze! Man arī jāsveic pie mums uh, Itālijas parlamentu komisijas locekļa Gravīnī Kundze. Russo. Sirsnīgi, laipni lūgt Eiropas parlamentā. Shadows, I don't. Ir kāds anreferents? Nē, neredzu. Speakers, have... Tagad runātāji, pārējie runātāji, pieci ir pietekušies. This, uh, Mrs. Chinichi, uh, Mrs. Diaz de Mera, uh, Mrs. Spinelli, uh, Mrs. Klein and uh, Anna, Anna Gomes. And uh, so we... Tie būs runātāji. Un, protams, kādu vēl varam pievienot šim sarakstam, tas nav izsmeļoši. Mm. Eh, let's start with Mrs. Cinici. Cinici, kundze. Sī, grazie, grazie, prezidente. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es gribēju pateikties uh, komitejas priekšsēdētājai, kas atkal ir ieradusies pie mums, lai paskaidrotu, kādu pieredzi ir guvusi cīnoties pret organizēto noziedzību mūsu valstī. Domāju, ka šī pieredze mūsu darbā varētu būt ļoti vērtīga, kad strādāsim pie visa Eiropas stratēģijas. Protams, ir jāņem vērā dažādas uh, organizētās noziedzības formas, kas arī nelabvēlīgi var ietekmēt demokrātiju. Mēs runājam par eh, dažādām uh, organizētās noziedzības izpausmēm un bažas raisa tas fakts, ka organizētā noziedzība uh, nepaliek tikai vienā vietā savā izcelsmes valstīs, bet jau snaigstās pāri robežām, lai tur piekoptu dažādas uh, nelegālas aktivitātes. Bīntī kundze jau minēja dažus piemērus, tātad ieroču, narkotiku, tirzniecība, kontrabanda, terorisma, finansēšana, cilvēku tirzniecība un tā tālāk. Seksuālā, uh, mazgatīgu pilsoņu izmantošana. Un Mums jārunā arī par īpaši vārīgiem sabiedrības locekļiem. Tas arī ir nopietnas noziegums. Bindī kundze pilnīgi pamatoti teica, ka organizētā noziedzība vienmēr ir bijusi neatraujami saistīta ar korupciju. Mafija šādas metodas ir izmantojusi allažiņ, tādā veidā uh, graujota normālo legālo tautsaimniecību un uh, privātās ekonomikas, eh, mikroekonomikas konkurētspēju. Mums pat tiešām ļoti nopietni ir jāstrādā, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Ir jābūt labai sadarbībai starp dalību valstīm, starp to iestādēm un arī iestādēm vienas dalību valsts teritorijā. Es eh, varētu arī šeit pieminēt Eiropas aģentūras, Eiropol un Eurojust. Ir jābūt, protams, arī tādam harmonizētam juridiskajam ietvaram. Es domāju, ka mums arī būtu jāizvēlas kopīga definīcija organizētajai noziedzībai. Arī eh, dažādām mafijas organizācijām ir jātiek iekļautām šajā formulējumā, jo eh, īstenībā dalību valstīs eh, pastāv atšķirīgas administratīvās un juridiskās sistēmas, tādēļ arī jēdziens nav pietiekami uh, homogēns. Un, protams, tas arī cīņu pret organizēto noziedzību neatvieglo. Eiropas Savienībā, protams, eh, dalību valstīs valda atšķirīgi apstākļi, bet Eiropas Savienībā jābūt aktīvākai, eh, asāk jāvēršas pret organizēto noziedzību, un to varam darīt tikai kopīgiem spēkiem. Es uzskatu, eh, ka tas ir būtiski arī domājot par Eiropas Savienības finanšu interesēm, jo tās jau mafija un organizētā noziedzība grauj uh, ikdienu. Mums ir uh, jāaizsargā savas uh, finanšu intereses. Uh, Ir jābūt tādai Eiropas prokuratūrai, kas varētu īpaši asi vērsties pret to, uh, Tie visi ir uh, principi, no kuriem nevaram atteikties. Un jāpasaka, ka ir jābūt informācijai. Jāsaka, ka mafija darbojas ļoti aktu, aktīvi dažādās jomās. Bieži vien viņi iefiltrējas arī uh, legālajā ekonomikā un pret, eh, cīnoties pret šādām izpausmēm mums ir jābūt ļoti mudriem un jādomā par atbilstošiem juridiskiem instrumentiem. Un Krīma komiteja iepriekšējā sasaukumā arī sagatavoja atbilstošu ziņojumu par šo tēmatu. Es ceru, ka mēs visi esam viens prāts par šiem nopietniem uzdevumiem. Paldies Bintī kundzei par ierašanos komitejā un par visu sniegto informāciju. Domāju, ka mums visiem ir jārīkojas nekavējoties. Paldies, Diejas Demirskungs. Gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. E Bindi kundzei, ur, kuras uzstāšanos es ļoti rūpīgi noklausījos. Iepriekšējā sasaukumā es intensīvi strādāju Krim komitejā un tīri e, profesionālā veidā cīņā pret organizēto noziedzību. Šodien es uh, Gribu norādīt būtisku jumtu pēc jūsu uzklausīšanas. Itālijas parlamenta izmeklēšanas komiteja vēlas zināt, vai vai tika nosaukts Roberto Saljano uh, un ļoti zināmu darbu 0, 0, 0. Vai viņš ir uzaicināts um, izteikties Itālijas parlamenta izmeklēšanas komitejā? Es ļoti gribētu to noskaidrot. Paldies, Spinelli kundze. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikties. Godājamai Bindi kundzei un uh, antimafijas uh, komisijai kā arī e, kolēģei Ferrārai, kura gatavo ziņojumu ļoti nozīmīgu, manuprāt, Eiropas parlamentam un Eiropas valstīm. Un es gribētu pasvītrot divus punktus attiecībā uz cīņu pret terorismu. Pirmkārt, ir iemesls, kāpēc šī zāle ir tukša - mafijas un terorismu saikne. E, tas ir ne mm, mazliet tabu jautājums, un nav skaidrs, kāpēc kas finansē terorismu. Un jūs uzaicināt um, antimafijas uh, komisiju, kolēģi Ferāru, atcelt visus tabū runā, būt ar ģeostrateģisku redzējumu starp eh, savienību, starp eh, rietumniekiem un vairākām valstīm, to starp eh, Saudarābiju un Katāru, kas ir finansējušas islāma valsti. Ir jāredz, kādas ir iespējamās saiknes starp islāma valsti un mafiju. Jāredz, jādod ģeopolitisks e, redzējums. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, un uzrunāju Bindīkundzi, vai būtu pareizi runāt par karu pret terorismu? Es lielu laiku lielu daļu laika pavada Francijā pēc teroristu, terorismu uzbrukumiem Francijā. Daudz tiek izmantots iedzienas karstāvoklis. Manuprāt, tas nav visai pareizi. Tad, kad mēs runājam e, šādos iedzienos, tad mēs pieļaujam tiesību um, atcelšanu un vairāk vai mazāk skaidru konstitūcijas pārtraukumu. Francijā konstitūcija tiek pārskatīta, ņemot vērā ārkārtas situāciju, tiek iecerēts pagarināt ārkārtas stāvokli un padarīt to par sava veida nepārējošu. Eiropas parlaments to iespējams eh, nezin, bet Itālijā mēs saskaramies ar konstitūcijas pārskatīšanu, kas uzsvēr uh, pilnīgi brutālā veidā izpildvaras pilnvars. Un vieglāk ir apslēpt nelegalitāti, panākt eh, konsensu tad, kad tiesību hartu konstitūcija ir, tad, kad tas viss tiek vājināts. Tad ir vieglāk slēpt nelegālas aktivitātes. Grazie, prezident. Paldies. Tagad nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pievienoties Spinelī kundzes pateicības vārdiem un arī pateikties referentei Ferāras kundzei. Viņa veic ļoti nozīmīgu darbu, jo mēs vēl ļoti atpaliekam no tā, ko Krim teica savos secinājumos. Kolēģi Ganīči jau uh, minēja daudz svarīgus aspektus. Mums ir vajadzīga kopīga organizētās noziedzības definīcija, un jo īpaši eh, mafiozo apvienību definīcija, jo šeit ir tāda eh, īpatnība, eh, ka organizācijas, kas ir saistīts ar mafiju, veids kriminālu darbību. Un tika minēts jau arī šis te pārobežu aspekts, proti mafija izmanto vienoto tirgu. Viņi uh, iefiltrējas legālajā ekonomikā, un tas novad pie katastrofāliem, uh, katastrofālu kaitējumu, un ir uh, pārsteidzoši, ka ir reģioni, kas uh, to vēl nav pamanījuši, proti, ka mafija uh, būtiski kaitē legālajai ekonomikai. Uh, jo uh, nodokļu iestādēm taču ir vajadzīgi ieņēmumi un valstīm ir vajadzīgi nodokļu ieņēmumi. Padomājiet arī par uh, mafijas iesaisti azartspēlēs. To mēs ļoti labi zinām no Itālijas. Tam ir būtiskas uh, sociālas sekas. Pavisam nesen tika uh, prezentēts arī noslēguma ziņojums par projektu Organized Crime Portfolio, ko ir līdzfinansējusi arī Eiropas Savienība. Tur tika izpētīt situāciju septiņos, septiņās valstīs, lai konstatētu, kuros tirgos tad eh, mafija ir iefiltrējusies, kā tā kaitē legālajai ekonomikai un kādas, eh, kādus īpašumus tur varētu konfiscēt. Mēs uh, strādājām pār frakciju uh, korupcijas apkarošanas un caurskatāmības darba grupu. Es esmu priekšsādātāja un daudz kolēģi, kas šeit ir klāt, tur arī iesaistās un darbojas un būtu labi, ja mēs uh, varētu ar jums uh, pastāvīgi sadarboties. Tas noteikti būtu konstruktīvi arī polstīs un tieslietu iestādēm ir jāsadarbojas ciešāk. Uh, Un uh, mēs arī sadarbojamies ar Nacionālo mafijas apkarošanas iestādi, un mēs uh, esam dzirdējuši par to, cik sarežģīti ir uh, rīkoties Eiropas mērogā, jo ir tādi kultūrāla aizspriedumi, kad ir runa par mafijas apkarošanu. Mēs vēl gaidām, kad uh, direktīva par īpašumu uh, konfiskāciju tiks pieņemta, un komisija jau ir uh, pasūtījusi pētījumu par uh, konfiskācijas paplašināšanu uh, uz vairāk gadījumiem un arī attiecībā uz spriedumu savstarpēju atzīšanu šajā jomā. Ir jākonstatē, ka mafija ir Eiropas, ja pat ne pasaules fenomens, un mums ir jārīkojas attiecīgā līmenī, jo pretējā gadījumā mēs visu laiku atpaliksim aiz mafijas, ir jābūt Eiropas risinājumam, un mums ir um, jācīnās pret šo fenomenu kopīgi. Tas ir Eiropas kopīgs mantojums. Paldies! Man vēl runātāju sarakstā ir Gomešas kundze, Kuraukungs un Žanruso kungs. Un arī Bindī kundzei ir vajadzīgs laiks, lai atbildētu, vai es varu slēgt sarakstu. Saraksts ir slēgts, un tāpēc es lūdzu jūs visus skatīties uz pulksteni un paredzēt atbildēm arī laiku. Da. Uh, okay. Yeah, Mrs. Bindi also. Uh... Jā, Bindi kundze arī lūdzu vārdu, lai Gravīnī kundze varētu tikt iekļauta. Labi, tad es tiešām tagad jūs lūgtu censties ievērot uh, šo maksimumu divas minūtes. Āna lūdzu. Paldies, liels paldies, ka atkal ieradāties pie mums, Bindī kundze. Un paldies arī visiem Itālijas parlamenta komitejas deputātiem Eh, jāsaka, ka šī diskusija ir ļoti noderīga mums. Mans jautājums ir, jā, es jums piekrītu, un jo īpaši piekrītu tam, cik svarīgi ir uzsvērt šo saikni starp mafiju un ne tikai organizēto uh, kontrabandu, uh, narkotiku, cilvēku un ieroču kontrabandu, bet arī saikni ar terorismu jo tas ir kaut kas tāds, kas tad uh, motivē uh, dalībvalsts rīkoties, un tad viņiem vairs nebūtu atrunas nerīkoties, jo te mēs redzam skaidru saikni ar fi, uh, terorismu finansēšanu. Mans jautājums patiesībā ir tā saistīts ar to, jo, protams, uh, Finanšu sistēmas regulējums arī nāk par labu mafijai un organizētajai noziedzībai un tiem, kas cenšas legalizēt uh, nelegāls darbības uh, ieņēmumus. Jau, joprojām daudzās valstīs, arī manā valstī Portugālē, ir uh, naudas atmazgāšanas noziegums, kas uh, ir saistīta ar citiem noziegumiem, un ja to nevar kā tādu izmeklēt, tad nevar sastādīt lietu, pat ja ir uh, ļoti daudz pierādījumu, ka uh, ir šī naudas atmaskāšanas aktivitāte, kas tiek īstenota, un ka aiz tā visa slēpjas korupcija, organizētā noziedzība, dažāda veida noziedzība, un arī korupcija, kas iet līdz pat politiskajam un tiesu līmenim. Uh, un mums eh, Portugālē ir eh, tiesnesis, kas tikko tika arestēts par to, ka viņš slēdz lietas par Angolas mafiju. Tātad var šis jautājums eh, nav tomēr ļoti izšķirīgs jautājums mūsu darbā. Paldies! Liels paldies, Koraukungs, lūdzu! Uh, thank you, madam. Paldies, priekšsādātāji. Es centīšos ievērot noteiktās divas minūtes. Sirsnīgi sveicu jūs, Bindī kundze. Es negribu pārāk um, daudz runāt par to, ko jau teica Ferāras kundze par savu ziņojumu un par Krimkomitejas ieteikumu īstenošanu. Es uzskatu, ka bez Anas Gomešas un Diezde Mēras kunga mēs te vispār esam itāļi. Un uh, Mēs arī redzam, ka Eiropas līmenī jākonstatē, ka lielākā daļa, lielākajai daļai vispār nerūp mafijas apkarošana. Tas man jāsaka, mums ir bijuši dažādas tikšanās arī šajā eh, starpfrakciju darba grupā, kuru vada Šlainas kundze. Uh, un ir grūti rast atbalstu. Esam arī organizējuši uzklausīšanas, bet nekāda lielā interese par to nav bijusi. Man jākonstatē, ka neoliberālais Eiropas Savienības modelis ir ideāla augsne mafijas modelim. Tur daudz vieglāk ir investēt naudu. Man izskatās, ka Eiropas Savienība uh, atvieglo mafijas darbu, nav arī Eiropas līmeņa naudas atmazgāšanas, apkarošanas likumdošana, un mafija ir um, tātad um, injicē jaunu naudu ekonomikā, par ko viss priecājas, pat ja šī nauda ir uh, slacīta asinīm. Un tad ir ļoti aktuāli jautājumi, kas tiek apspriest - terorisms, migrācija. Tās taču arī ir jomas, no kurām mafija uh, gūst peļņu. Priekšsādātais kundze, jūs to pieminējāt. Kā robežu starp uh, legālo un ēnu ekonomiku, tad var uh, konkrēti konstatēt, bieži vien nelegāli iegūti līdzekļi tiek uh, uh, iepludināti legālajā ekonomikā, un tas mums ir jāapspriež ar pretmafijas komiteju no Itālijas. Mums vajadzētu paturēt prātā, ka korupcijas eh, uztvere eh, Bulgārijā un Itālijā ir visaugstā, bet mūsu institucionālā sistēma ir tāda, ko eh, grauj mafija, jo īpaši partiju sistēma, un tieši tāpēc mums vajadzētu daudz izlēmīgāk rīkoties. Es ceru, uh, ka mēs panāksim un spērsim uh, konkrētus soļus, soļus uh, šajā sasaukumā, kaut vai uh, konkretizējot mafijas organizāciju, um, tad precīzāk definēsim šo jēdzienu. Thank you very much. Lielas paldies. Un tagad uh, pirms. Uh, dodu iespēju Bindī kundzei atbildēt. Es aicinu Itālijas parlamenta deputātus uh, reaģēt, lai šeit uh, varētu izteikties kāds. Mums ir trīs deputāti, varbūt uh, jūs varat iekļauties vienā minūtē, lai Bindī kundze varētu izteikties un laiks mums beidzas. Džeruso kungs vispirms, lūdzu. Jā. Ja? Grazie, prezidenti. <clears throat> Grazie. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs kundze, paldies liels Libe komitejai par ielūgumu. Šīs debats ir ļoti svarīgas, jo situācija ir tiešām katastrofāla. Netiek pievērst pietiekama uzmanība šiem jautājumiem, un tas ir satraucoši. Arī šajā parlamentā, jo mums ir jāatgādina, ka mafija uh, darbojas pāri robežām, globālā mērogā. Sicīlijas mafija darbojas abos Atlantijas okeāna krastos, tā tas bija jau 19. gadsimtā, pirms tika atvērtas robežas, pirms bija brīva kapitāla un cilvēku kustība. Dranketa ir sasniegusi arī uh, Austrāliju un Kanādu. Tur uh, tiek slēgti darījumi, tāpat kā Kalabrijā. Tātad, ja kāds Eiropā uzskata, ka mafija e, viņu neskar, tad uh, viņš smagi kļūdās. Un tam varētu būt fatālas sekas visā Eiropā jo šī te brīvās eh, preču pakalpojumu kapitāla un cilvēku kustības telpa ir radījusi lielisku augsni tālākām mafijas darbībām, tā var tagad izplesties un attīstīties un gūt savu pēļņu. Un varbūt, ka tas pat nav izšķirošais. Izšķirošais ir tas, ka var uh, iekļūt arī iestādēs, iefiltrēties iestādēs, un vesels iestādes institūcijas var pakļaut mafijas kontrolai. Uh, mafija sniedz kapitālu, un tādējādi var arī panākt kontroli pār iestādēm un radīt sistēmas, kas uh, tālāk atvieglo mafijas darbu mafijas apkarošanai, tā tad vajadzētu būt Eiropas parlamenta prioritātei, lai aizstāvētu demokrātiju visās Eiropas valstīs. Paldies par runas laiku. Liels paldies. Tagad uh, Gravīnī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms uh, gribētu atzinīgi vērtēt uh, to, ka parlaments pozitīvi reaģēja uz mūsu paustajām bažām, un pirms gada mēs jau ar Liba komiteju tikāmies, un arī Eiropas parlamenta budžeta komiteja ar to tikāmies. Tā pirms pāris nedēļām pieņēma atzinumu par to, ka ir jāpalielina līdzekļi, lai uh, apkarotu Eiropas mēroga organizēto noziedzību. Tā ir pareizā pieeja, un es gribētu pievienoties eh, kolēģiem, jo īpaši priekšsēdētājai Bīndī kundzei, kur teica, ka Eiropas parlamentam ir tālāk eh, jāstrādā pie šiem jautājumiem jo īpaši ir jādomā par Eiropas prokuratūras izveidi, uh, Eh, un tur varētu iedvesmoties no labās pieredzes, kas ir Itālijā, izveidojot Nacionālu direkciju mafijas apkarošanai. Un tur nesen tika pievienots kā papildus uzdevums arī terorismu apkarošana. Tātad šeit ir runa par uh, administratīvās krāpniecības apkarošanu, bet arī terorisma un organizētās noziedzības apkarošanu. Un tas viss notiek ar parlamentu atbalstu. Paldies! Un tagad Fāvas kungs. Es saprotu, ka Fāva komiteja, Fāva kungs ir eh, bijis uh, eh, Liba komitejas biedrs, un viņš zina, ka mums ir 5 minūtes vēl atlikušas ar tulkiem. Jā, es ļoti labi pārzinu jūsu spēles noteikumus, viss jau ir pateikts, eh, to arī Ferāras kundze ļoti labi uzsvēra un Bindī kundze. Uh, to uzsvēra, tika aprakstīts darbs Itālijā, un visi eh, pateica to, ko var tikai atbalstīt. Un tagad Eiropas parlamentam ir iespēja šos eh, vārdus pārvērst darbos, eh, tiesību aktos, kamēr mēs vēl domājam par to, kā cīnīties pret mafiju. Mafija jau ir mainījusies, tā ir izaugusi un kļuvusi par būtisku pasaules ekonomikas sastāvdaļu. Un tas kaitē arī uh, kapitālismam. Ja mēs tikai runājam, tad uh, mēs riskējam uh, to visu nokavēt. Paldies par ielūgumu uz Eiropas parlamentu. Paldies, paldies visiem, paldies visai komitejai par paveikto darbu, un es ceru, ka mēs cieši sadarbosimies. Tagad Bindī kundzei vārds uh, pēdējiem vārdiem atbildot uz jautājumiem. Lūdzu. Grazie, prezidente, sarā multu brevi. Paldies, es izteikšos ļoti īsi. L'attenzione e anche per la collaborazione che Vēlos pateikties par jūsu uzmanību, sadarbību. Mēs vēlamies visu konkretizēt jums pieņemamā veidā. Un arī iespējams jūs vēlēsieties izmantot eh, mūsu īstenoto darbu. Divi precizējumi. Pirmkārt, naudas atmazgāšanas pārkāpums. Pret to ir jāvēršas izlēmīgi, jo pilnīgi skaidrs, ka tas dod iespēju mafijai eksportēt līdzekļus pasaulē un investēt. It īpaši valstīs, Eh, kur notiek mazāka vēršanās pret naudas atmazgāšanu. Tāpat arī pieprasām eh, standartu harmonizāciju cīņā pret naudas atmazgāšanu, lai neradītu ies, eh, apstākļus um, atsevišķām valstīm pieņemt investīcijas no šādiem netīriem līdzekļiem. Otrais precizējums lai rieģētu uz kolēģi Spinelli sacītu to. Es šeit negribu runāt par vērs, vēršanos pret izveidoto kārtību, bet eh, par Itālijas eh, spēju vērsties pret mafiju, neatceļot konstitucionālās tiesības, un es uzskatu, ka starptautiskais terorisms ir jāapkaro, stiprinot tiesības un nevis tās vājinot. Es izmantoju šo jēdzienu, jo gribēju pasvītrot to, cik svarīgas, eh, cik svarīga ir šāda apņemšanās no visas Eiropas Savienības puses, un mums ir jābūt vienotiem cīņā pret iemesliem, cēloņiem, atrisināt bruņotos konfliktus. Un mums ir jāvēršas pret netaisnību. Ir arī jāapkaro ne tikai kriminālās lielvaras, bet arī tie, kuri izmanto šos kriminālos līdzekļus, lai stiprinātu savu varu. Šajā sakarā vēlos precizēt, ka, lai cīnītos pret uh, mafija, mums ir jāstiprina mūsu konstitucionālajie principi un nevis tie jāvajag. Paldies, Bindī kundze, par šo nozīmīgo viedokļu apmaiņu. Paldies deputātiem un arī priekšsēdētāji eh, saka paldies tulkiem. Šodien sēdi beidzam.